So, alte Kolleginnen un Kollegen, dann. Darbie kolēģi, sāksim komitejas darba kārtību Pasaules ūdens dienā, ko šodien svinam. Nekavējoties ķersimies pie darba kārtības, bet gribēju pateikt, ka dāņu kolēģi šodien var klausīties tulkojumu dāņu valodā. Tātad viņi var runāt dāņu valodā, bet uh, viņu teiktais netiks pārtulkots uh, dāņu valodā. Viņa teiktais tiks pārtulkots, bet uh, viņi nevar runāt dāņu valodā. Un Gribēju eh, tagad eh, dot vārdu Makarienas kundzei par 18. darba kārtības punktu. Lūdzu. Um, thank you, thank you, Chair. Well, we haven't got a very... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju teikt, ka nav ieradušies pārāk daudz kolēģu, bet eh, tagad mums ir jānā par ārkārtīgi būtisku darba kārtības jautājumu. Kolēģi varbūt būs uh, pārsteigti, kādēļ mēs atkal runājam par farmakoviģilanci, jo kopīgi ar padomi mēs apmēram pirms 18 mēnešiem pieņēmām jaunu likumu. Un, jā, daudz tagad runā. Mēs vienojāmies par jaunu likumu, kas uzlabo uh, zāļu kvalitāti salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Uh, Bet kolēģi noteikti atcerēsies, ka bija liels skandāls Francijā par tās augto mediatoru lietu. Es vēl nedaudz vairāk pastāstīšu par šo mediatoru lietu un kādēļ tas ir tik svarīgi tieši likumdošanai. Bet komisija ļoti uzmanīgi sekoja notikumiem Francijā un tika veikts tās augtais stresa tests par jaunu farmakovigilants likumu. Uh, Jūs noteikti atminēsieties, ka komisijas pārstāvi ieradās pie mums pirms pāris mēnešiem un prezentēja stresa testa rezultātus, un tagad komisija saka, ka neskatoties uz uh, likuma piedāvātajiem uzlabojumiem farmakovigilants jomā, ir iespējams darīt vēl vairāk, un komisijai noteikti šajā aspektā varu piekrist. Un mums patiešām vajadzētu. Uh, parūpēties, lai visi iespējami trūkumi tiktu izskausti. Mediatoru gadījumā mēs uzzinājām, ka, diemžēl, šis uzņēmums izmantoja visus apvedceļus un visus iespējamos caurumus, lai varētu uh, veikt kaut kādus pārkāpumus. Mums jau bija uh, diskusijas ar ānu referentiem, tie ir tie paši ānu referenti, kas darbojās pie iepriekšējā ziņojuma, un uh, Lai vienotos eh, jau pirmajā lasījumā, mums ir jādarbojas pietiekami aktīvi un mēs varētu vienoties par grozījumiem pirms farmakovigilants likums stājas spēkā šī gada jūlijā. Tātad jaunajā likumā jau būs ieviesti papildus grozījumi. Priekšsēdētāji, es eh, patiešām gribu to darīt eh, un eh, gribu, lai likums būtu pietiekami labs un lai tajā nebūtu nekāds atkāps iespējams. Kas notika mediatoru gadījumā? Šīs zāles varēja izmantot Francijā, Portugālē, Itālijā, Spānijā un tās tika paredzētas B tipa diabēta ārstēšanai Un eh, eh, bija konstatēts, ka tas varēja radīt eh, dažādus traucējumus, sirdsdarbības traucējumus, un Francijā šīs zāles izrakstīja diabēta ārstēšanai, bet tāpat arī citiem cilvēkiem. Uh, cita veida slimībām. Un tad, kad šīs zāles izņēma no tirgus 2009. gadā, ņemot vērā iespējamos veselības riskus, apmēram 5 miljoni cilvēku bija lietojuši šīs zāles, un šīs zāles īstenībā eh, bija vienas no populārākajām visā pasaulē un atradās 50 visvairāk eh, izrakstīto zāļu sarakstā. Uh, Un daudziem cilvēkiem tika konstatētas sirds vārstuļa problēmas, un daudzi arī nomira, tāpēc, ka viņi šīs mediātora ražotās zāles bija lietojuši. Iepazīstoties ar visu šo stāstu kopumā, ir ļoti daudz regulatoro aģentūru, regulējušu aģentūru un ASV līdzīgus produktus jau pirms daudziem gadiem izņēma no tirgus, jo viņiem bija aizdomas par tā ietekmu uz veselību. Bet uh, Eiropā situācija bija savādāka. Tātad 2000. gada sākumā farmakovigilants sistēma vēl nebija pietiekami precīza un Eiropas zāļu aģentūrai nebija pietiekami daudz instrumentu, lai varētu kaut ko darīt, lai varētu, piemēram, šīs zāles izņemt no apgrozības. Kas tad īsti notika mediātoru gadījumā? Spānijā un Itālijā bija daudz diskusiju, jo daudz bija nobažījušies par eh, zāļu atstāto ietekmi uz veselību. Un uzņēmums, kas ražoja mediātoru, lēma 2003. gadā, ka Itālijā un Spānijā zāles vairs netiks ražotas. Tātad tās no tirgus pazuda tieši šajā gadā. Un daudzas valsts nemaz nezināja, ka Itālijā un Spānijā uh, šīs zāles vairs netiek pārdotas, bet, ja piemēram uh, kāda valsts izlēma zāles vairs netirgot, tai nevajag neko arī attaisnot, nevajag attaisnot savu rīcību. Nu, var pateikt, ka tas tā tika darīts komerciāli apsvērumu dēļ vai savādāk, un neviens neveic arī nekādu turpmāku izmeklēšanu. Un tikai 2009. gadā ļoti vērīgi franču ierēģi, kas uh, pamanīja, ka ar šīm zālēm, ar to lietošanu ir saistīts veselības problēmas. Tikai pateicoties viņiem, 9. gadā varēja panākt to, ka zāles vairs netiek tirgotas. Un Francijas zāļu regulējuma aģentūras uh, direktors toreiz atkāpās, un mēs arī dzirdējām pārmetumus, ka Francija nebija reaģējusi pietiekami ātri. Ja mēs runājam par uh, esošajām aizdomām attiecībā uz zāļu drošumu ag agrīnijos 90. gados un pagājušā gadsimta beigās, uh, iestādes pieprasīja, lai tiek veikts pētījums par mediatoru. Un pat pēc zāļu palaišanas tirgu ir iespējams veikt pētījums par zāļu iespējamo efektu uz veselību. Un 2001. gadā šāds pētījums tika veikts. Es vienkārši skatos, vai neesmu sajaukusi datums sakarunātāja. Jā, 2001. gadā un bija paredzēts veikt pētījumu vienu gadu laikā par zāļu ietekmi. Un Francijas aģentūra pieprasīja veikt pētījumu par mediātoru, bet e, Franču senāts teica, ka pētījumu nevarēs veikt līdz 2006. gadam. Un tikai 2009. gadā beidzot notika šis pētījums un pēc tam eh, zāles tika izņemtas no apgrozības. Nu, tā tad astoņus gadus prasīja viss šis process. Un tas ir saistīts ar likumdošanu. Un tad, kad komisija pirmoreiz izstrādāja priekšlikumu par farmakovigilanci, tika piedāvāts, ja, piemēram, eh, tiek lemts par zāļu laišanu apgrozībā, zāles noteikti ir jāiekļauj sarakstā, kas ir pakļauts ļoti rūpīgai kontrolei. Lai, piemēram, cilvēki, ja viņi pērk šīs zāles, varētu zināt, ka tām ir izsniegta licence, tās drīkst pārdot, bet joprojām ir vairākas neskaidrības. Un parlaments savā priekšlikumā, pirmajā lasījumā, Um, piedāvāja komisijai labāku likumdošanas priekšlikumu, kas ir spēcīgāks, bet padome to atkal padarīja vājāku. Bet ir jābūt šai saiknei starp ļoti rūpīgi kontrolētām zālēm un uh, pētījumiem, kas notiek, kad zāles jau ir laistas tirgū. Ja, piemēram, uz zāļu paciņas ir eh, melns trīsstūrīts, tad eh, cilvēks zina, ka tās ir jaunas zāles, jauns produkts. Un tad ārsti arī uh, informē pacientu, informē viņu par iespējamām blaknēm, uh, un saka, ka viņam ir jābūt ļoti uzmanīgam lietojot šīs zāles. Un šis melnais trīsstūrītis noteikti uh, ir tāds labs līdzeklis, kā cilvēks padarīt modrākus, bet mēs redzējām, ka Francijas gadījumā bija nepieciešami astoņi gadi, lai veiktu pētījumu par zāļu iedarbību, un tajā laikā cilvēku veselība tika apdraudēta. Komisija jaunajā likumdošanas priekšlikumā šādus trūkumus vēlas izskaust, atgriezties pie sākotnējā priekšlikuma, lai tā tad būtu saikne starp eh, tādām intensīvi kontrolētām zālēm un eh, drošības pētījumiem, kas joprojām notiek, kas joprojām ir procesā. Eh, netika eh, pieprasīta jauna atļauja tirgot šīs zāles Spānijā un Itālijā, bet nebija nekādu jaunu procedūru. Cits valsts arī nebrīnījās, kādēļ pēkšņi divās valstīs zāles vairs netiek tirgotas. Un komisija tagad pieprasa automātisku steidzamības procedūru. Ja, piemēram, kāds uzņēmums pārtrauc tirgota zāles, eh, riska pēc konkrētā valstī ir jāuzsāk šī automātiskā procedūra. Kādēļ uh, Zāļu aģentūrā bija šī īpašā farmakoviģilānces komisija. Īstenībā mm, tas bija tāds uh, labs nolūks to dibināt, bet uh, komisijai bija pārāk maz pilnvaru un tā savu darbu nevarēja veikt pietiekam rūpīgi. Tādēļ komisija jaunajā priekšlikumā piedāvā rūpīgāku kontroli un uh, arī ekspertu komisiju veidošanu, jo bieži vien par kaut ko tiek runāts uh, aizkulisēs uh, un uh, politisko lēmumu pieņēmēji tā slepeni apspriežas. Mm, tagad eh, ir jāparūpējas, lai šīs debats būtu atklāts. Nu, mediātoru gadījumā tā nebija. Problēmas. That it was, it was not, it didn't we apply for marketing? bija problēmas arī ar citām zālēm, bet ir jāņem vērā, kas notika Itālijā un Spānijā. Notiek arī daudz diskusiju uh, Francijā un uh, īstenībā daudz, protams, nebija apmierināti ar uh, to, kas notiek Spānijā un Itālijā. Un saskaņā ar jauno likumdošanu uzņēmumiem, ja zāles otro reizi nesā, ja tātad uzņēmumi nesāk zāles pēc uh, izņemšanas no apgriezības eh, otro reizi tirgot tirgu un nepieprasa jaunu licenci, tad uh, arī ir jābūt pietiekam labam paskaidrojumam un jāpasaka, ka, piemēram, zāles netika izņemts no apgrozības drošības dēļ. Protams, mēs negribam šeit atstāt eh, nekādas atkāpes iespējas, nekādus caurumus, pa kuriem ir iespējams izsprukt. Diskusijas padomē jau ir sākušās un padome īpaši sajūsmināti nebija par šo melno trīsstūrīti, bet, protams, mums ir jāsāk diskusijas par to, tad, kad uh, tas būs iespējams, jo tas ir ārkārtīgi nopietns uh, aspekts, un padomē taču vajadzētu mums atbildēt uz jautājumiem, kā mēs varam garantēt zāļu drošumu un uh, pēc iespējas mazāk blaknes pēc tam, kad ir atļauts šīs zāles sākt tirgot. Protams, mums būs diskusijas ar padomi, bet uh, gal galā mums ir arī jāvienojas uh, komitejā, ko mēs īsti vēlamies panākt. Uh, Būtu ļoti jauki, ja kolēģi man eh, palīdzētu, jo tas ir jautājums, kas skar sabiedrības veselību, un mums ir jāapzinās, kādus grozījumus mēs vēlamies izstrādāt, bet mums ir jādarbojas pēc iespējas ātrāk, lai pēc iespējas ātrāk varētu arī iesaistīties sarunās ar padomi, lai visi nepieciešamie grozījumi tiktu izdarīti pirms likums stāsies spēkā jūlijā. Es esmu guvusi pietiekami bagātīgu pieredzi strādājot pie šī priekšlikuma, un es sapratu, ka mums ir nepieciešama farmakovigilants Eiropas līmenī, kas ir pietiekami spēcīga, un mēs nevaram pieļaut, ka viena valsts apdraud pacientu veselību, ir jābūt labākam dialogam starp dalību valstīm un valdībām, un, protams, arī jāsadarbojas ar Eiropas zāļu aģentūru. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs Lindai Makavenai gribēja mūsu vidū sveikt viesus. Šie cilvēki sēž aizmugurē pie logiem pēdējās rindās. Tie ir 37 skolnieki, ko ir uzaicinājusi deputāte Elizabete Morīna. Nu, es gribēju jūs iesniegt sveikt vīdas komitejā un ceru, ka jūs varēsiet ar prieku klausīties interesantās diskusijās. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Pirmā ir Pilāra Ajūzo kundze, lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, yo quiero. Paldies. No sākuma es vēlētos pateikt, cik priecīga esmu strādāt eh, ar Avenskundzi eh, vēlreiz. Piem strādājušies arī iepriekš eh, Viņa visu ir paskaidrojusi, bet eh, tās ir nelielas eh, izmaiņas, eh, kuras vēl nav stājušās spēkā šajos tiesību aktos. Un es viņai pilnībā pie, piekrītu. Tādā ziņā, ka mums ir jāpātrina visa procedūra, lai tad, kad tā sāks stāsies spēkā šī gada jūnijā, tad tiesību aktos jau būs tikušas veikts nepieciešamās izmaiņas. Šie ir grozījumi, kas ir nepieciešami. Jo sevišķi dēļ šīs mediātora lietas. Es eh, piekrītu eh, tam, ko ir ierosinājusi komisija. Es domāju, ka mēs par to ātri varēsim vienoties, un tur nebūs nekādas problēmas. jo nu, tās ir diezgan nelielas eh, izmaiņas, nelielas lietas. Un šim tiesību aktam ir eh, tad eh, jāstāj spēkā. Es tikai vēlētos mm, jautāt komisijai par divām konkrētām lietām. Pirmā lieta 12. direktīvas panta 123. punkts par to, ka iestādēm ir nekavējoties jābrīdina visas dalībvalstis par jebkādu darbību, ko tās veica, lai, eh, lai, lai atceltu medikamentu vai pieprasītu eh, atjaunošanu. Es vēlētos jautāt komisijai, vai tas tiešām ir nepieciešams šāds eh, punkts, ka ir jābrīdina tiešām visi. Varbūt var, tad to var darīt tikai dalībvalstīs, kur šis medikaments ir atļauts, nevis visās dalībvalstīs, jo jebkurā gadījumā komiteja izskatīs šīs lietas saistībā ar eh, riska novērtējumu farmakovigilancēm, tad visas dalībvalstis un tā tiks informētas. Tomēr es eh, uzskatu, ka tas ir administratīvs sloks, kas būtu pārāk liels dalībvalstīm. Un, protams, ka tas ir nevaj nevajadzīgi. Dalībvalstī, kurā netiek šīs dzēles izmantotas. Un vēl citas šaubas man ir par šo te uh, procedūru, kura ir 107. Uh, eh, punktā noteikta attiecībā uz norāžu ierobežojumiem. Tur ir jābūt automātiskai procedūrai. Un tad vēl aģentūrai ir jāizveido šis ziņojums 60 dienu laikā. Es vēl to zināt, kāpēc ir šī ārkārtas eh, procedūra, nevis brīvprātīga procedūra. Es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, tomēr es vēl to zināt, kāpēc. Tā ir viena lieta, nevis uh, otra. Es jebkurā gadījumā piekrītu visam tam, ko Makavans kundze mums teica. Paldies! Pēters Līze un tad Andrejā Sanonī. Paldies! Gribēju atbalstīt visu Lindas Makaivens un Pilārs Ajūzo teikto. Man šķiet, pat nav padomā nekāda grozījuma komisijas priekšlikumam. Mums, protams, ir jāstrādā pēc iespējas ātrāk. Man ir divi lūgumi referentē un arī komisijai. Farmakoviģilances kvalitāte ir nevien saistīta ar šo likumdošanas priekšlikumu, un mēs negribam tur eh, pārāk iedziļināties detaļās, bet atcerēsimies, par ko mēs diskutējām, runājot par citiem likumdošanas priekšlikumiem, gan eh, par zāļu drošību un farmakoviģilanci. Kā uzlabot šos divus principus? Sākotnējā komisijas priekšlikumā par farmakoviģilanci uh, bija paredzēts ieviest tādu zālēm veltītu faktu instrumentu, bet nekas vēl joprojām nav radīts un e, komitejā netika e, pieņemts arī neviens grozījums e, svītrot šo faktu kasti, tā teikt, un komisija arī to nepiedāvāja. Un mēs komisijas priekšlikumu toreiz negrozījām, kad uh, Linda Makevena sagatavoja pirmo priekšlikumu, un tad bija arī Fjellner priekšlikums. Ja mēs varam apkopot eh, visus svarīgākos faktus par eh, zāļu iedarbību un blaknēm, tas patiešām būtu ļoti noderīgi, noderīgs instruments arī pacienta informēšanai. Protams, mums nevajadzētu no jauna iesniegt šo priekšlikumu, bet nevajadzētu izturēties tā, it kā mēs būtu pret to balsojuši. Mēs nekad nebalsojām pret, ne pret Lindas ziņojumu, ne pret Fjellnera ziņojumu. Un komisijai vienkārši ir jāturpina savs darbs, un mums ir jāparūpējas, kā to attiecīgi atspoguļot. Jo mēs gribam, lai pacienti būtu pietiekami labi informēti un lai viņiem tur nevajadzētu lasīt eh, tur, eh, šos, šo garo lietošanas pamācību. Tālāk, ja mēs runājam par klīnisko izmēģinājumu reģistrāciju, ja runājam par farmakoviģilanci, atcerēsimies zāles eh, bioks, kas ļoti vēlu tika izņemts no tirgus, tādēļ, ka tās atstāja ļoti sliktu ietekmu uz sirds asinsrītes sistēmu. Uh, Es esmu arī uh, apspriedies ar ļoti labiem profesionāliem ārstiem, kas teica, ka īstenībā šīs blaknes jau varēja paredzēt pirms vispār uh, produkts nonāca tirgū. Tātad varbūt te tik daudz nav runa par farmakoviģilanci, bet gan par kliniskajiem pētījumiem, jo tie visi būtu jāreģistrē. Jo, protams, ir iespējams, ka daži rezultāti vispār netiek publiskoti, jo uh, jau uzreiz ir zināms, ka tie ir negatīvi. Un tādā gadījumā farmakovigilants neko nelīdzēs. Tādēļ mēs lūgtu, lai komisija šo priekšlikumu iekļauj uh, savā piedāvājumā, jo ir, piemēram, arī pētījumi, kliniski pētījumi trešajās valstīs, mēs vispār par tiem neesam informēti, un, piemēram, ja ir konstatēts kaut kādas blaknes, tad vienkārši šie rezultāti nekad arī netiek darīti zināmi. Es lūgtu komisiju uh, atbildēt, vai tā ir gatava šos principus iekļaut arī citos priekšlikumos. Paldies! Tagad Andrēja Sanorija. Un tad Francos Grustete. Grazie, prezidente. Paldies. Es eh, runāšu Alde grupas eh, vārdā, eh, kāda mana kolēģa vārdā, kurš šorīt nevarēja ierasties. Mūsu grupa ļoti lielā mērā atbalsta komisijas priekšlikumu. Un mēs tiešām ar visu sirdi atbalstām referents pieeju. Pēc uh, medicīniskajiem stresa testiem komisija noteica, uh, ka uh, tiesību aktos uh, no 2010. gada ir zināmas uh, problēmas, un tās ir jārisina, lai garantētu, ka pastāv farmakovigilancei uh, atbilstoši ietvers, un lai tiktu novērstas problēmas. Un uh, ir skaidrs, ka jaunajam priekšlikumam tas ir, tas ir jāpieņem ātri, lai to varētu integrēt 2010. gada tiesību aktā un lai tas varētu stāties spēkā 2012. gada jūlijā. Attiecībā uz um, pašu mediātoru lietu notiek tiesas process Francijā, un mums būs jānogaida līdz izmeklēšanas rezultātiem. Un tad mēs skatīsimies, kā, kāda ietekme tam būs Eiropas līmenī, un tad skatīsimies, ko komisija ierosinās. Un attiecībā uz eh, pašu komisijas priekšlikumu Aldis grupa lielā mērā atbalsta atjaunotos pasākumus attiecībā uz ārkārtas procedūru. Kā tas ir minēts dokumentā? 123. pānta otrajā punktā. To arī ierosināja Eiropas komisija, un tur ir teikts, ka, ja uzņēmums nolēmj pārtraukt eh, kādu tirgi laišanu, tir, kādu produktu laišanu tirgu, tad ir jāizmanto ārkārtas procedūra, un tam ir jānotiek automātiski. Paldies, saka priekšsēdētājs. Grosteits kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, šis uh, mediatoru jautājums lieta, kas tik skaļi izskanēja Francijā, uh, šobrīd vēl notiek tiesas process un nav pagaidām secinājumu, bet katrā ziņā rezultāti būs ļoti būtiski. Mediatora lietas rezultātā testi, ko veica Eiropas komisija, parāda, ka bija iztrūkstoši elementi un tādi ļoti būtiski elementi. Pirmkārt, trūka koordinācijas Eiropas līmenī, jo, ja dalība valsts uh, apsver iz, uh, izņemt no tirgus uh, zāles un uh, atceltu autorizāciju, tomēr net, nenotiek nekāda drošības uh, izvērtējuma Eiropas Savienības līmenī. Un, uh, Tieši tāpēc būtu ārkārtīgi svarīgi automatizēt šo Eiropas uh, trauksmes vai ziņošanas uh, sistēmu. Tā ir tāda neliela nianses, vēl pie, piebilstot mūsu tautas partijas kolēģi teiktajam. Domāju, ka ir eh, ļoti svarīgi, lai būtu tāda saskaņotība starp to, kas notiek vienā dalību valstī un citās Eiropas Savienības dalību valstīs pat, ja tas varbūt uzliek zinām administratīvu slogu, bet, godīgi sakot, ir ārkārtīgi svarīgi, lai informācija tiktu uh, nodota visā Eiropas Savienībā. Otrs iztūkstošais elements ir uh, šis uh, pienākums uh, deklarēt zāļu atsaukšanas no tirgus motivāciju, Makevans kundze jau par to munāja, runāja. Eh, regulas eh, grozījums eh, šai sakarībā, manuprāt, liekas absolūti un pilnīgi nepieciešams atkal, lai būtu lielāka caurskatāmība. Trešais iztrūkstošais elements trūkst izvērtējumu pēc laišanas tirgu. Ir medikamentu saraksts, to paredz 23. pants regulā, tie ir medikamenti, kuriem ir nepieciešama papildus izvērtēšana, tātad tieši pēc to apstiprināšanas. Tāpat nepieciešams uh, Um, pievērst lielāku uzmanību šiem pastiprināts uzraudzības uh, medikamentiem. Es domāju, ka ar Makevens kundzi mēs noteikti varēsim rast uh, vienošanos visos jautājumos. Uh, jā, jārīkojas ir ātri, laika termiņš mums nav ilgs. Ir nepieciešams nodrošināt caurskatāmību un uh, sistēmas drošību attiecībā uz medikamentiem. Runājot par šo publisko medikamentu sarakstu, kuriem ir nepieciešama īpaša uzraudzība pēc uh, laišanas tirgū, nepieciešams konkrēti uzraudzīt un izvairīties tāpat laikā no situācijas, kad tiek radītas uh, bāžas, šaubas vai aizdomas uh, pacientu vidū. Mediātoru gadījumā tika radīta tāda sajūta situācija, ka pacienti vairs nespēja nekādā veidā uzticēties mediātoru uh, medikamentiem, jo, uh, protams, ka veselība un jebkāda ārstēšana sāks ar uzticamību medikamentiem. Tāpēc man liekas, ka būtu prātīgāk varbūt ieteikt uh, konkrētu izvērtējumu katrā konkrētā gadījumā, nevis uh, veidot varbūt tādu ļoti garu sarakstu, un tad pastāv risks, ka rodas šāds aizdomīgums. Tālāk par šo stresa testu, ko veic komisija. Uh, Med, uh, mediatoru gadījumā tika. Euh, d'autres indikācijas terapeitiskas et euh, forcément. Tātad tika izmantot šie medikamenti ārpus parakstītajiem uh, tiešajiem mērķiem, un tādā gadījumā, protams, pastāv citi klīniski riski, un tāpēc ir nepieciešams, lai Eiropas zāļu aģentūrai būtu mandāts, sadarbojoties ar nacionālām kompetentajām iestādēm, izstrādāt uh, norādes par lietošanu l'équilibre entre la nécessité d'éviter Tātad ārpus AMM nosacījumiem tomēr pieļaujot zināmu elastību, lai varētu pieļaut kaut kādus terapeitiskus eh, pielietojumus un ļaut pielāgojumus konkrētiem pacientiem. Bet eh, šis mediātora gadījums, šī lieta, manuprāt, eh, jā, rada jautājums šai jautājumā AMM Eiropas līmenī, AMM nacionālā līmenī, tātad. tad ja mums tikai būs AMM noteikts Eiropas līmenī, tad jau mums būs liels potenciāls grūtības. Bet eh, es domāju, ka šai sakarībā es te paceļu jautājumu, kas netiks noregulēts šodien, bet eh, droši vien pēc vairākiem gadiem. Merci, Madame Grostet. Euh, next speaker is Kristel Šaldemūs. Kristel Šaldemūs un tad Hībners kundze. Thank you so much, Miss. Paldies, Reisēkungs ir teiktas eh, jau daudzas labas eh, lietas, eh, tāpēc es izteikšos pavisam īsi vēlētos atbalstīt Makavens kundzes ierosinājumus. Manuprāt, tie ir tiešām labi šajā priekšlikumā tomēr. Jo sevišķi es vēlētos atbalstīt to, ka mums ir nepieciešams šis melnais e, trīstūrs uz zālēm, tāpēc, ka e, ir svarīgi e, informēt e, pacients un ārstus. Un tādā veidā viņi saņemtu svarīgu informāciju par, informāciju par iespējamām blaknēm. E, un uh, līdz ar to pacientu drošība tiktu paaugstināta. Un tāpēc es tiešām vēlētos atbalstīt uh, to, ka šis dokuments iet uz padomi, un esmu droši, ka mēs panāksim labu rezultātu. Paldies! Thank you very much. Paldies! Un pēdējā runātāja Hipners kundze. Paldies! Mēs šodien runājam par eh, ļoti svarīgu jautājumu - par eh, visu medicīnas eh, produktu pāraudzību. Un tiem ir jābūt medicīnas produktiem, tie nedrīkst būt kaitīgi. Un svarīgi ir tas, ka mēs apvienojam ārstēšanu, ārstēšanas laiku un rēģēšanas laiku, laiku, kurā mēs varam redzēt, kādas ir sakas. Dažās eh, valstīs mārketings uh, notika pirms mēs uzzinājām par to, kādas varbūt sekas zāļu lietošanai, un tāpēc es uzskatu, ka mēs uh, tāpēc uh, tieši runājam par šo problēmu, ka šis jautājums ir svarīgi arī ārstiem, ne tikai pacientiem, tad ārstiem, kuri paraksta konkrētas zāles. Viņi cer sagaidīt labu, labas sekas zāļu lietošanai, nevis kaut kādas komplikācijas. Un tad, tad var tad, tad nevajadzētu būt tā, ka pacients tiek, tiek nosūtīts pie citā ārsta, lai, lai ārstētu zāļu izraisītās sekas. Informācija arī jātiek sniegtāji ātri. Un ne tikai tajās valstīs, kuras ir ļāvušas šo medikamentu tirgot. Un tad citas valsts iespējams nezina, kādas var, kādas var būt eh, tad, tad, sekas, kuras var būt negatīvas. Un ar to informēšana ir ļoti svarīga. Es domāju, ka Aģentūrai vajadzētu ievākt informāciju no ārstiem par nelabvēlīgu ietekmi, un ārsti, kuri ārstē pacients, viņiem, jāc, viņiem ir jāsaprot, kāda ir vispārējā situācija. Un tad, ja ir kādas iespējams problēmas, tad informācija par to ir jāsniedz eh, aģentūrām un ir jāveic attiecīgas pārbaudas. Un tad E, ārstiem un pacientiem ir um, jāsniedz šī informācija, un kā jau ierosināja Linda Makavena, mums vajadzētu izplatīt šos brīdinājumus, tomēr nevajadzētu arī radīt paniku pacientos. Dažkārt e, ārstiem ir jāveic e, konkrētas izvēles, lai viņi varētu glābt pacienta dzīvību. Un, tā, un dažkārt tas tiek eh, darīts, eh, izmantojot uh, medikamentus, kuri var būt kaitīgi pacientam zināmā mērā un ietekmēt uh, konkrēts orgāns. Un šī agrīnās brīdināšanas sistēma tomēr ir pēc iespējas ātrāk uh, jāizveido un jālieto. Jo tātad katru dienu mēs riskējam ar pacientu dzīvībām, ja viņi nezina par to, ka pastāv šādas problēmas nevajadzētu paļauties uh, uz uh, pacientu lēmumiem izmantot konkrētu produktu, tāpēc, ka pacientiem nav nepieciešama zināšana. Mums ir jāstrādājas kopā ar kontrolas iestādēm, kā arī ar medicīnas ekspertu grupām, un viņi tad sniegs vajadzīgo informāciju. Paldies, tagad došu vārdu komisijai. Patrīcija Monkolūdzu. Thank you, Mr. Paldies. Es eh, neiedziļināšos eh, iemeslos, kāpēc komisija ir izstrādājusi šo priekšlikumu, tāpēc, ka es eh, redzu, ka visiem šie iemesli ir skaidri. Mēs esam noteikuši problēmu, mēs esam veikuši stresa testu, un tagad mēs ierosinām, tad, kā arī iznākt nu, tās problēmas. Trīs problēmas ir ļoti skaidri parādītas, bija parādītas iepriekšēju uzstāšanās laikā. Un man liekas, ka ir tikai divas eh, lietas, par kurām komisija varētu sniegt papildus paskaidrojumu attiecībā uz motivāciju, kāda ir šim te priekšlikumam. Un tas attiecās uz vajadzību brīdināt tad to, ka visas dalībvalsts ir jābrīdina par nodomu nelūgt uh, tad, tad, tad, atļauju atsaukt konkrētu produktu no tirgus, un otra lieta bija par to, kāpēc kopienas uh, procedūra ir automātiski jāizmanto gadījumos, kad tiek uh, rekomendēts uh, samazināt zāļu devu attiecībā uz pirmo punktu, kāpēc ir jābrīdina visas dalībvalstis. Mēs diezgan uzmanīgi par šo jautājumu domājām, un mūsu secinājums bija tāds, ka šādos gadījumos ir svarīgi, lai visas dalībvalstis zinātu, un pat ja tām nav šī konkrētā produkta viņu tirgos, viņiem iespējams ir uh, līdzīgs produkts, kuram ir tās pats aktīvais, uh, tāda pat aktīvā sastāvdaļa. Un ar to mums ir jāraugās, uh, lai nav šāda papildus problēma, kas ietekmē informācijas plūsmu. Un mēs jebkurā gadījumā uzskatām, ka labākais veids, kā novērst visas problēmas un kā tās novērst arī nākotnē, ja tad, tad garantēt, ka šāda informācija ir pieejama visiem. Un uh, dalībvalsts ziņā ir nolēmt, kā viņas risinās šīs lietas, bet fakts, ka daudzas uh, sastāvdaļas var piederēt eh, vienai produktu saimei, vai arī, ja ir produkti, kuriem ir Eh, līdzīga tirgus motivācija. Mēs uzskatām, ka visiem ir jābūt informētiem pat eh, tad, ja uz viņiem eh, konkrēti neatiecās šis medicīniskais produkts. Attiecībā uz jautājumu par to, kāpēc ir jāizmanto automātiskā procedūra devas samazinājuma gadījumā vai ja parādās jaunas kontraindikācijas, šīs te darbības, ja tās attiecās uz drošību, tam var būt ļoti svarīgas sekas un līdz ar to tika uzskatīts eh, par svarīgu, lai neradītu jaunas problēmas, ir svarīgi, lai šīs darbības, balsoties uz drošības apsvērumiem, tiktu novērtētas Eiropas Savienības līmenī, lai garantētu, ka uh, visi ir lielā, lielā mērā informēti. Un tas ir tās lietas, kuras es uh, pati uzskatīju par svarīgām, uz kurām vēlējos rēģēt. Un tad vēl arī ņemšu vērā atbalstu komisijas priekšlikumam. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Paldies! Pirms dot vārdu Makavens kundzei, gribēju pateikt uh, Rosbachs kundzei un Šaldamos kundzei, ka var atkal klausīties un runāt dāņu valodā. Un tagad Linda Makavena. Varbūt Linda, tu varētu vēl pateikt. kas notiks ar balsojumu. Vai mēs balsojam komitejā 8. vai 30. maijā? Tātad, vai mēs atstājam uh, vairāk laika pirms balsojuma? Es eh, domāju, ka tad, klausoties kolēģos, mums būs eh, nākamnedēļ vēl viena ēna referents sanāksme, un ja mums ir jāveic kādas izmaiņas komisijas priekšumā, tad mēs par to varam vienoties nākamajā nedēļā. Es tikai vēlos garantēt, ka tad, eh, formulējums eh, nozīmē to, ka ja, ja uzņēmumam ir skaidri jānosaka, ka eh, tad, mm, šis te, um, medikaments netiek, netiek uh, atsaukts dēļ um, medicīniskiem iemesliem. Tur bija ko komerciāli iemesli mediatoru gadījumā, un šajās diskusijās ļoti liela nozīme ir uh, juristiem, un nevajadzētu rasties tādā situācijā, kad cilvēki var teikt vienu lietu, bet visi pārējie zina, ka uh, iemesls ir cits un nevajadzētu radīt šādu problēmu, šādu caurumu likumdošanā. Un es nedomāju, ka šeit ir veicams liels izmaiņas komisijas priekšlikumā. Varbūt mēs varētu vienoties eh, par to, ka eh, iesniedzām eh, ziņojumu, un mēs varam balsot 8. maijā, jo, jo tiklīdz kā mēs būsim šeit balsojuši, varēsim sākt dialogu ar padomu. Es zinu, ka padomē ir zināmas bažas, iespējams, ka process nebūs tik ātrs, kā es cerēju, jo viņi domā par jautājumiem, kas ir saistīti ar šo te melno trīsstūru un monitoringu. Es tomēr ceru, ka mēs 8. maijā varēsim balsot. Un tad vēl attiecībā uz Jūsals kundzes teikto, es eh, par to biju domājusi, par to, kāpēc eh, varbūt tikai mm, tām dalībvalstīm vajadzētu ziņot, kurām, kur, val, kur tirgu ir šis konkrētais medikaments. Un, bet tad, tad eh, mēs nezinām, kādas zāles tiks, tiks tirgotas nākotnē. Ir svarīgi, lai visi saņemtu informāciju. Es zinu, ka padomē par to ir daudz diskusiju. Un attiecībā uz eh, steidzamo procedūru komisijas priekšlikumā formulējums ir par drošības eh, noteikumiem. Mēs zinām, ka dažkārt eh, zāles var tikt atsauc komerciālu iemeslu dēļ, un mēs nevaram, nevēlamies ir, ir, ir izraisīt šo te ārkārtas procedūru. Tomēr, ja šī procedūra ir saistīta ar eh, bažām par drošību, un tas varētu būt nozīmīgi, tāpēc, ka saistībā ar šo jautājumu, kā piemēram tas bija mediātoru gadījumā, ir, bij... mēs diskusijās īsti nerunājam par šo jautājumu. To nevar pieļaut uh, vēlreiz. Attiecībā uz jautājumu par slaveno melno kastu es īsti neatceros, kas notika šajā komitejā. Es atceros, ka mēs par to daudz diskutējām. Un es arī atbalstīju pati šo melno kasti mums bija daudz eh, pārstāvi no pacientu organizācijām, kur teica, ka, ka tad eh, jautājums, kas ir svarīgs vienam, nav svarīgs otram. Un es eh, varētu, vēlētos lūgt komisijai. Iespējams, viņi varētu pārskatīt informāciju, kāda ir um, um, brošūrās pacientiem. Un jānosaka datums, kad to var darīt. Ir jāpārskata šīs pacientu brošūras Varbūt mēs varētu eh, atgādināt komisijai par šo priekšlikumu attiecībā uz šiem te trīsstūriem. Es atzīstu, ka es neesmu tik liela eksperta. Un attiecībā bet, tad atkal uz šo te trīsstūri mēs nevaram biedēt cilvēkus par, par eh, zālēm, bet ir skaisti, ka šobrīd sabiedrības uzticība samazinās. Ir implantu gadījums arī uh, Francijas tad, gadījums par implantu, implantiem bija. Uh, tad arī vakardien runājām par um, gūžu implantiem. Un tad, ja mēs vēlamies atjaunot pacientu uzticību, tad mums ir jārīkojas. Mēs atbalstījām komisijas priekšlikumu parlamentā tas bija tāds, ka e, zāles, uz, e, uz kuru attiecās e, pētījumi par drošību, uz, uz tās ir jāliek šis te, sarkne, šis te melnais trīsstūris pirms pētījums nav beidzies. Un padome pa, mūs pārliecināja, komisija arī pieņem šo lietu. Bet tas man liek domāt, varbūt mums vajadzēja apstāties pie mūsu sākotnējā ierosinājuma mēs varam skatīties, uz cik daudziem medikamentiem šis melnais resurss attiek, attiektos. Tomēr mēs vēlamies, lai pacienti būtu informēti un lai viņi saņemtu informāciju no ārstiem. Un tad, tad mm, pacientiem ir jāzina, eh, ka eh, medikamentiem, kur viņi, kurus viņi lieto, varbūt eh, negatīvas blaknes. Nedrīkst būt tā, ka medikamenti tik vienkārši izdāļāti. Un farmakovigilances nu eh, mērķis ir informēt pacientu. Pacientiem ir jāpiedalās farmakovigilances nu eh, procesā. Mēs varam pievērsties šim jautājumam, tomēr mums ir jāgarantē tas, ka nerodas situācija, kad, dalībā, kad uh, zāļu uh, uzņēmums astoņus gadus veids pētījumu, kur vajadzēja veikt vienu gadu laikā. Tas tā nedrīkst notikt. Un tas ir ļoti žēl. Iespējams, ja šādi pētījumi notiek, tad, eh, tad, tad cilvēki būs atbildīgāki. Mums par šo jautājumu vajadzētu spriest ļoti uzmanīgi. Par šo off-label use mums šis lietojums ir nepieciešams vairākās jomās. Es nevēlētos, lai šis izmantojums tiktu apturēts, eh, kā, kā ir izskanējuši ierosinājumi un ir jākonsultējas ar jomas profesionāļiem. Un Francijā vajadzētu tiešām pētīt eh, šī konkrētā medikamenta parakstīšanu. Es nezinu, vai eh, šos te zāļu um, izrakstītājs ārstus, eh, ka viņi tiek uzraudzīti. Manā valstī tā notiek piemēram, attiecībā uz uh, medikamentiem, uh, kuri domā cilvēkiem, kur vēl samazināt svāru kā tas saistās ar diabēta medikamentiem. Iespējams, mums vajadzētu sākt ar citu uh, diskusiju. Un mūsu priekšlikumā par to, ko esam jau vienojušies, uh, tātad uh, šie signāli, kas ir farmakovigilants centrā, tātad uh, Eiropas, zā, Eiropas zāļu aģentūras uh, uh, aģentūrai, tātad. Uh, tad to vajadzētu, visu iek, vajadzētu iekļaut visas sūdzības vienā lielā datubāzē. Un, tad, un tādā veidā būtu ļoti daudz inf informācijas pieejams. Un vēl vajadzētu ļoti uzlabot sabiedrības zināšanas par uh, medikamentu nelabvēlīgajām sekām. Mēs vēlamies, lai cilvēki uh, tad lietotu tādas zāles, kāds viņiem ir nepieciešams, bet tas ir jādara informētā veidā. Mēs vēlamies, lai uh, E, tiktu e, novērstas problēmas, kas apdraud pacientu drošību. Paldies, Linda. Pēters Līza, lūdzu, paldies. Īsi papildi jautājums komisijai un precizējums. Ja mēs runājam par zāļu faktu kasti, Ja komisijas priekšlikumā par farmako vigilanci pirms, eh, nu, šķiet diviem, trim gadiem, 2008. gadā mēs saņēmām priekšlikumu, un priekšlikumā tika paredzēta šī faktu kaste. Un es neuzskatīju, ka tai ir jābūt melnējai kastei, to varēja mm, arī panākt savādākā ceļā. Bet komitejā mēs nepieņemam nevienu lēmumu svītrot kastes ieviešanu, un mēs atstājam komisijas priekšlikumu negrozītu. Tālāk trijalogā pēc padomas spiediena tika lēmts izņemt ārā šo faktu kasti no direktīvas aptvēruma. Eh, tā bija vienošanās pirmā lasījumā, viss kārtībā, bet nevajadzētu tagad radīt iespēju, ka parlaments kādreiz par to būtu protestējis komitejā mēs nepieņemam nevienu pašu grozījumu, kas tādā veidā grozītu komisijas priekšlikumu. Un pēc tam trialogā uh, tika pieņemts lēmums iztikt bez faktu kastes. Tālāk bija arī lēmums par patentu informāciju un ar balsu vairākumu plenāru sēdē pirmajā lasījumā mēs lēmām, ka mēs gribam šo zāļu faktu kasti. Mēs par visu te varam diskutēt no rīta līdz vakaram, bet nevajadzētu nekad teikt, ka parlaments kādreiz būtu pret to pretustējis. Vai komisija to vispār atceras? Uh, varbūt jūs to varētu atkal ieviest. Nu, savādāk man vajadzēs uh, iesniegt grozījumu un visu to atkal pacelt dienas gaismā, bet es to negribu. Un es negribu arī uh, sarežģīt Lindas darbu, bet, nu, nevajag teikt, ka mēs bijām pret to. Mēs vienmēr atbalstījām faktu kasti. Un tālāk. Vai komisija ir domājusi reģistrēt klīniskos pētījumus saskaņā ar klīnisko pētījumu direktīvu. Tas noteikti mums uh, palīdzētu uzlabot farmako vigilants kopumā. Varbūt tam uh, tas nav saistīts ar šo priekšlikumu, bet tas ir saistīts uh, nu, ar citiem likumdošanas priekšlikumiem šajā jomā. Un mēs patiešām varētu panākt uh, kaut ko vairāk, ja būtu šāda orientācija. Paldies! Lūdzu, ļoti īsi Fransos Grostēt. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, man, es atceros vienu jautājumu, kas man ir ārkārtīgi svarīgs. E, jāzina, ka Francijā veselības ministrs jau ir nolēmis veikt izmaiņas Francijas tiesību aktos par farmakovigilanci, lai pastiprinātu prasības. Un uh, tas ļauj labāk skaidrot šo jautājumu, bet man ir jautājums komisijai par eh, šo eh, medikamentu izmantošanu tad, kad jau zāles laists tirgū. Jo tad, kad tiek prasīts Eiropas zāļu aģentūrai izstrādāt kopā ar nacionālām iestādēm vadlīnijas par off-label use, tātad par piemietošanu citiem uh, uh, nolūkiem. Ir nepieciešama šāda kārtība, jo mēs nedrīkstam vienkārši pārkāpt šim punktam pāri. Um Šotreiz vārdu komisijai, lai viņi varētu precizēt un atbildēt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Um, bitte, Frau Bunko. Bunko, kundz, lūdzu. Thank, thank you, Mr. Chair. So, as... Paldies. Attiecībā uz eh, jautājumu par eh, šo melno kasti vēlētos eh, konkretizēt priekšlikumu, kurš ir mūsu priekšā tā mērķis, ir Tātad noteikti kādi ir, tātad izlabot trūkums, kā tikt noteikti stresa testa laikā. Un tie ir pēc iespējas ātrāk jāno, jāatrisina, un tie ļoti ātri pēc eh, problēmas identifikācijas arī eh, nokļuva mūsu priekšlikumā. Mēs noteicām, kāda ir problēma, un mēs eh, vēlamies šo problēmu atrisināt. Attiecībā uz to, ko mēs izdarījām iepriekšējā kopējuma procedūrā, Te, ko es varu teikt? Attiecībā uz pacientu broš, broš, broš, brošūru komisijai ir jāizstrādā ziņojums par Eh, pacienta informācijas buhletu broši, brošūras eh, lasāmību, un mēs esam sākuši pētījumu, lai pētītu šo problēmu, un pēc tam komisija varēs eh, izstrādāt ziņojumu. Kādi būs ziņojuma secinājumi, to es šobrīd nevaru teikt. Tomēr mēs tātad, tātad varam garantēt, ka darbs notiek attiecībā uz pārbaudēm komisija strādā pie priekšlikuma pārskatīt direktīvu par uh, pārbaudēm, un mēs šobrīd esam ietekmes novērtējuma fāzē. Tajā pašā laikā mums ir reģistrs, kurš ir pu publisks reģists, kurā visas kliniskās pārbaudas, kuras uh, tiek veiktas, tiek arī uzskaitītas, un tas ir pieejams reģistrs. Un kaut kādā mērā šādi mēs reaģējam uz paustajām bažām attiecībā uz off-label use. Šis jautājums mums vēl ir jāpēta, jo no vienas puses mēs runājam par likumdošanu attiecībā uz uh, produktiem, un off-label use ir ārpus aiz šīs uh, stingrās robežas. Zināmā mērā tā attiecās uz medicīnas praksi, un te mums ir jāskatās, kā mēs varam rast līdzsvaru. Ko es varu teikt? Tātad mēs eh, iepazīsimies eh, ar EMA eh, vadlīnijām, zaļaģentūras vadlīnijām, bet šodien es nevarētu vēl sniegt tā atbildi. Paldies! Frau. Paldies, Pankau kundze! Mēs vēl spriedīsim par Makavēnas kundzes ziņojumu 25. un 28. aprīlī, tas vēl ir jāpārtulko, un grozījumi ir jāiesniedz līdz 27. aprīlim. Ja pareizi saprat Lindu Makavēnu, 8. maijā mēs uh, balsosim, un ja visā ēna referentam piekrīt, tad tā arī darīsim. Un jūlijā par to tiks uh, balsots plenārsēdē. Gribēju pateikties komisijas pārstāvēji par sniegtajām atbildēm. Tagad sekos 20. darba kārtības punkts. Diskusijas ar komisijas pārstāvjiem par uh, saistošiem uh, tiesiskajiem instrumentiem attiecībā uz dzīves sudrabu. Nekavējoties došu vārdu Lanko kundzei no komisijas. Good morning. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, paldies. Labrīt, paldies, ka dodat vārdu komisijai. Es uh, gribētu paust uh, pateicību par šo iespēju šodien uh, būt jūsu komitejā un pastāstīt, cik tālu esam šajā sarunu vešanas procesā starptautiskā mērogā par globālu uh, mērogu instrumentu uh, dzīvesudraba uh, jautājumā sadarbībā ar UNEP, tātad apvienotā nācija vidas programma. UNEP padome 2009. gadā pieņēma lēmumu. Global... Nosakot, ka dzīvesudraps ir ļoti bīstama viela un pēc tam, kad jautājums vairākus gadus tika bloķēts, bija iespējams vienoties par nepieciešamību izstrādāt globālu instrumentu, lai kontrolētu dzīvesudrabu lietošanu. Komisija 2000, atbilstoši 2018. pantam līgumā ir eh, visu laiku informējusi Eiropas parlamentu rakstiski par eh, notikušajiem sarunu raundiem, par to, kāda ir bijuši rezultāti, un tagad pirmo reizi mēs esam uzaicināti, lai notiktu šī viedokļa pārmaiņa ar komiteju, tāpēc esam paldie, pateicīgi par šo iespēju. Gribētu paskaidrot, kāda ir situācija šajās diskusijās, kas līdz šim ir panākts un kas vēl ir jādara. Uh, lai mēs varētu pieņemt, izstrādāt šo instrumentu. 2009. gada um, vadošās valdes lēmums uh, tika pieņemts tāds, ka būs pieci sarunu vešanas uh, raundi nu, no, no 2010. līdz 2013. gadam šajā periodā, un pēc tam vajadzētu būt gatavībai starptautiskā mērogā uh, Uh, šādu instrumentu apstiprināt 2013. gadā. Līdz šim ir notikuši trīs sarunu raundi uh, starp 2010. Uh, gada jūniju, pirmais rauns notiks Stokholmā un pēdējais 2013. gada februārī paredzēts. Izmantojot normālu parastu diplomātisku konferenci, lai parakstītu šo nākotnē paredzēto konvenciju un ir paredzēts, ka tas notiks 2013. gadā Japānā. Kāpēc Japānā? Tāpēc, ka Japānas valdība jau ir uzņēmusi, bijusi uzņēmēja valsts vienā sarunu raundā, un tā gribētu šai konvencijai dot vārdu Minamata konvencija. Tas ir uh, Japānas uh, pilsētas nosaukums Minamata, kur notika visbriesmīgākais dzīvesvedu piesārņojuma gadījums, kas ārkārtīgi ietekmē cilvēku veselību. Šis negadījums notika pirms 50 gadiem. Otrais saruna vesenas rauns pēc Stokholmas notika februārī 2011. gadā Japānā, Čība pilsētā. Trešais rauns bija Nairobi pagājušā gada novembrī, un tagad mēs gatavojamies ceturtajam starpvaldības saruna raundam, kas notiks 25. jūnijā. Uh, No 27. jūnija līdz 2. jūlijam tas notiks eh, Punta Deleste, Urugvajā. Tā būs sešu dienu sanāksme, kas ir vienu dienu garāka kā iepriekšējās. Un, um, Plāns ir tāds, ka visi jautājumi, kas eh, šobrīd ir sarunās, tiks pārunāti mazākās darba grupās, nevis plenārsēdē, kur visas valsts klāt. Un pēc tam šie jautājumi tiks likt plenārsēdes priekšā. Šī ceturtā sarunu raunda mērķis ir panākt vienošanos lielākā daļā sādaļu, kas jau ir identificētas šai um, nākotnē paredzētajai konvencijai, bet jāsaka, ka līdz šim tikai tāds ierobežots tēmu loks ir atrisināts. Plāns ir tāds, ka tādiem pretrunīgākiem jautājumiem mērķis ir uh, sakojošs iespējamo opciju skaits tiks sašaurināts, pamazināts un cerams, ka konsensus varēs sasniegt par tālāku virzību. Runājot par Eiropas Savienības ambīciju līmeni, tas tika jau nosprauts 2008. gadā padomus secinājumos. Mēs, Eiropas Savienība, mums ir jāpanāk visaptverošs daudzpusējs nolīgums attiecībā uz visiem uh, dzīvesudraba dzīves ciklu punktiem. šīs sarunas tiek vestas tādās divās lielās grupās un ir paredzēts, ka tas tā arī turpināsies kontaktgrupās. Tā tad ir dažādas tēmas - dzīvesudraba piegāda un tirzniecība, produkti un procesi, maza mēroga iegūšana, dzīvesudraba emisijas un iztvaikojumi, dzīvesudraba uzglabāšana, Uh, atkritumi un piesārņotas vietas, finanšu resursi un tehniskās ieviešanas palīdzība. Tātad šie ir dažādie uh, posmi vai elementi, kas būs instrumentā. Dažos jautājumos jau iepriekšējos sarunu raundos mēs esam panākuši labu progresu, piemēram, attiecībā uz atkritumiem un tāpat arī attiecībā uz dzīvesudraba izmantošanu zelta ieguvē, bet citi jautājumi vēl nav vispār pārunāt, tā piemēram, uh, dzīvesudraba piegāda vai tirzniecība. Viens izšķiroši svarīgs jautājums, kas ir jāpārunā, protams, ir finanšu palīdzība. Ir skaidrs, ka jebkurš risinājums, ko mēs iekļausim šajā nākotnē paredzētajā nolīgumā par finanšu palīdzību, tam būs jābūt saskaņotam risinājumam kas ir saskaņots ar finanšu palīdzību, kas ir sniegta citos uh, daudzpusējos nolīgumos. Vēl viens ļoti svarīgs jautājums Eiropas Savienībai, jo tas rada lielu piesārņojumu visā pasaulē. Tās ir emisijas, eh, dzīvesudraba emisijas gaisā. Šobrīd uz sarunu galda ir regulējoša pieeja, izmantojot labākās pieejamās tehnoloģijas, un Eiropas Savienība ļoti centīsies virzīt šo pieeju uz priekšu, lai šī labāko pieejamo tehnoloģiju pieeja atspogļos konvencijas tekstā. Mēs zinām, ka šī pieeja tiks apstrīdēta visticamāk, padarīs daži partneri šajās diskusijās, bet mēs centīsimies pārliecināt šos sarunu partnerus, ka labākās pieejamās tehnoloģijas šī pieeja varētu darboties dzīvesudraba gadījumā un ka no tās ir daudz dažādi ieguvumi, to elastīgi pie, piemērojot. Citos jautājumos diskusijas ir bijušas diezgan vispārīgas, un mums būs nepieciešams ieiet detalizētākā līmenī. Mēs paredzam, ka šajā ceturtajā sarunu raundā mēs uzsāksim šo sarunu izšķirīgo fāzi. Gatavojoties šim sarunu raundam, mēs šobrīd veicam starpsesiju darbu, kas jau bija plānots iepriekšējās sesijas beigās. Un šajā kontekstā jāsaka, ka drīz notiks finanšu palīdzības mehānismu ekspertu sanāksme, tā notiks Budapestā no 11. līdz 13. aprīlim, un UNEP ķīmisko vielu nodaļa gaidīs uz šī pasākuma rezultātiem. Uh, un pēc tam tikai publicēs jauno teksta redakciju jaunajam uh, dzīvesudraba starptautiskiem instrumentam. Tas būs UNET mājas lapā, iespējams, ka aprīļa beigās tas būs pamata teksts, pamats nākošajām sarunām. Papildus šim starp sesiju darbam šai sanāksmē Budapestā notiek vēl citas aktivitātes, lai sagatavotos oficiālajiem sarunu raundam, kas notiks jūnijā un jūlijā. Japānā notiks sanāksme par procesiem un ražošanu. Tas, šī sanāksme notiks aprīļa beigās, un tur Eiropas Savienība kopā ar daudzām citām valstīm, ANO valstīm izdarbosies un centīsies nodrošināt viedokļu apmaiņas ar citiem partneriem, lai varētu panākt kopīgu izpratni par to, kādus riskus eh, un izaicinājums rada dzīvesudarbs un tos atrošie produkti. Runājot par iekšējo sagatavošanos Eiropas Savienībā šīm ceturtajam diskusiju raundam, gatavošanās notiek padomas darba grupā, ir darba grupa par starptautiskiem vidas jautājumiem, tāpat būs divas sanāksmes, eh, kas būs paredzētas veltīts tieši dzīves sudrabam eh, līdz jūnijam, un Šīs sanāksmes notiks pēc tām sanāksmēm, kas jau ir notikušas janvārī un februārī. Papildus šīm parastajām darba grupas sanāksmēm būs vēl konkrētākas eh, ekspertu sanāksmes. Viena no tām notiks šī mēneša beigās, nākamnedēļ, 27. un 28. martā šeit Briselē. Vēl cita sanāksme notiks maijā Kopenhāgenā. Šīs sanāksmes ir paredzētas, lai Eiropas Savienība varētu doties uz Urugvaju uz nākošo sarunu raundu un lai mums būtu tāda labāka, izstrādātāka pozīcija nekā tas ir bijis iepriekš. Papildus tam mēs paredzam intensificēt savas apmaiņas ar citiem partneriem, tātad, lai Eiropas Savienības pozīcijas būtu jau labi zināmas pirms uh, sarunu sesijām un lai mēs arī pēc iespējas labāk saprastu citu uh, svarīgāko sarunu vedēju pozīcijas. Tā, tāda šī brīža situācija. Mēs, protams, turpināsim jūs informēt pēc nākošās uh, sarunu uh, sesijas. To darīsim rakstiski. Es un mani kolēģi būsim jūsu rīcībā atbildēt uz jūsu jautājumiem šobrīd. Vēlreiz paldies, ka devāt mums šo iespēju uh, nākt pie jums un pastāstīt par to, kāda ir situācija šajās diskusijās. Paldies! Paldies komisijas pārstāvei un tagad došu vārdu Annai Rospahai. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu pilsoņu ievēlēta, un es domāju, ka viņiem ir tiesības zināt par šo ārkārtīgi bīstamo vielu. Diemžēl mēs dzīvesudrabu varam atrast ļoti daudzos tādos negaidītos produktos, ikdienas dzīvē, piemēram, tunčzivī, konservos, lasīju, un tāpēc mans jautājums uh, tiešām tiešā veidā skar cilvēku dzīvi. Pirmkārt, kā mēs praksē varam samazināt dzīvesudraba noplūti gaisā, ūdeņos, nokļūšanu dabā, līdz ar to cilvēku organismos. Un ne tikai Eiropā, domāju, ka jautājums ir arī par Ķīnu un Indiju, uh, kuras nav uh, šīs vienošanās partneru valstis. Kādas ir aptuvenās izmaksas eh, šādām dzīves un darba noplūdēm dabā un ekosistēmās un nonākšanai cilvēku organismos? Varbūt, ka es uzdodu miltīgi jautājumu, bet es tomēr gribētu zināt, vai Eiropā kaut kur tiek iegūts dzīvesudrabs. Es šeit norunāju par uh, Eiropas Savienību, bet par Eiropu kā tādu, un ja jā, tad kādā veidā mēs aizsargājam savus strādniekus. Un mans pēdējais jautājums vai nav pieejamas citas vielas, ar kurām varētu aizstāt dzīvesudrabu, ne tikai Eiropā atkal, bet vispār. Paldies, priekšsēdētāji! Dank, Anna Rosbach, Paldies Anna Rosbachai! Grostet, un... Vārds uh, francāzai Grostetai un pēc tam Zēberkungam būs vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Ķīna un Indija jau tika minētās ir valsts, kuras būtu pret saistošu instrumentu attiecībā uz dzīvesudrabu radīto piesārņojumu, un šķiet, ka debats ir diezgan bloķētas, piemēram, attiecībā uz finanšu mehānismiem. Man šķiet, ka tomēr mēs esam diezgan tālu no tā, lai panāktu vienošanos šajā jautājumā. Ir tomēr vairāk jautājumu. Neskatoties uz visu šo nepieciešamību turpināt ārkārtas gadījumos pieļaut dzīvesudrabu lietošanu noteiktiem produktiem un procesiem, Tomēr ir jautājums, kā šādos gadījumos mēs varam noteikt limitus, robežas šādai pieļaujamai ārkārtas izmantošanai. No otras puses, runājot par dzīvesudraba, teiksim, iznīcināšanu vai attīrīšanu, to ir ļoti grūti izdarīt, jo ne, to nevar iznīcināt, to nevar kaut kur noglabāt, tas rada ļoti sarežģītas uh, problēmas tīri uzglabāšanas jomā un arī ar to saistās milzīgas izmaksas, tas nav noliedzams. Un Tāpat arī ir reģioni, kas eksportē dzīvesudrabu. Vai mums ir kaut kādi tehniski veidi, lai nodrošinātu ar to saistītās izmaksas? Un vēl pēdējais punkts. Ir valstis, kuras veicot saistošus pasākumus, kā piemēram Francija un Brazīlija, kuras kopā cīnās pret uh, Eh, nelikumīgu dzīvesudraba izgāšanu dažādos atkritumos Amazonas eh, mežos un mežu reģionā un eh, Francijas Vajānā un citur arī notiek šāds piesārņojums, tātad vai mēs varētu paredzēt arī cita veida sadarbības starp valstīm kaut kādā saistošā veidā, kā jau es teicu, kā tas pastāv, piemēram, starp Franciju un Brazīliju šajā jautājumā. Paldies! Rihards Zēbers, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti uzmanīgi klausījos komisijas pārstāvē, bet īstenībā viņa tā nepastāstīja, ko tad īsti ir jāsasniedz, runājot arī par robežvērtībām. Jo, protams, mēs gribam pēc iespējas uh, samazināt uh, gan uh, dzīvesudraba izmešus, uh, gan arī vispār tā lietošanu, jo tas ir ārkārtīgi bīstams materiāls. Uh, Un mēs gribam arī dzirdēt kaut kādus konkrētus skaitļus no komisijas. Varbūt komisija varētu mums pastāstīt, cik daudz dzīvesudraba joprojām ir tirgū, cik uh, daudz no tā nonāk tirgū katru gadu un kā tas, eh, kas notiek visā pasaulē. Un varbūt vajadzētu veikt kaut kādu izvērtējumu, ko mēs ilgā termiņā varam darīt, lai vispār atteiktos no uh, Uh, dzīvesudraba izmantošanas ražošanā, tajā skaitā arī enerģijas uh, ražošanā. Tātad mums ir jāsaprot, kā mēs varam atbalstīt uh, pētniecību, lai radītu jaunas uh, filtrēšanas iekārtas, lai uh, dzīvesudrabs nenonāktu atmosfērā. Ja mēs runājam par raktuvēm, tur joprojām dzīvesudrabs ļoti bieži tiek izmantots, un uh, Mēs saprotam, ka tas ļoti nelabvēlīgi ietekmē gan veselību, gan vidi. Protams, mums ir jāsaprot, kādas būs sociālās izmaksas un, ja dzīvesudraps jau ir nonācis atmosfērā, to no tās izdabūt ārā ir daudz dārgāk nekā uh, dzīvesudrabu, teiksim, likvidēt jau tur, kur tas tiek iegūts. Paldies, tagad Pāvēls Poks lūdzu. Pane předsedo, moja otázka bude velmi stručná. Paldies, priekšsēdētāji, būšu ļoti kodolīgs. Mans jautājums būs skaidrs saprotams. Gribēju pavaicāt komisijai, cik ilgi jūs uh, pieļausiet amalgām izmantošanu. Sofija Mārsē Kukuvičs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. ogles ir paredzētas kā enerģijas avots līdz 2050. gadam, un īstenībā tas ir vienīgais izēja materiāls, kas ir pieejams Eiropā, un uh, īstenībā šajā jomā mēs neesam atkarīgi no trešo valstu importiem. Lūdzu komisijai par to padomāt jo ogļu termostacijās, uh, protams, ogles tiek dedzinātas un tad uh, rodas dzīvestrudraba izmeši, emisijas. Tādēļ ir jāinvestē vairāk līdzekļu izpētē un dažādu pilotu projektu īstenošanā. Es pazīstu daudzus pētniekus, kas jau gadiem pie tā strādā. Bet jāparūpēs, lai pētniecības augļi būtu regulāri izmantojami, bet, diemžēl, pie tā vēl nesam nonākuši. Paldies, un tagad došu vārdu komisijai, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem, lūdzu. Thank you. Paldies. Paldies par šiem interesantajiem un uh, ļoti pamatotajiem jautājumiem. Tātad runājot par dzīvesudrabu zivīs, nu, diemžēl tas ir tāds bēdīgs pagātnes mantojums un nav mūsu rīcībā tādi instrumenti, kas atļautu par to pagaidām e, efektīvi cīnīties, bet, protams, ir jābūt kontrolēji un ir jākontrolē uh, mm, e, mm, dzīvesudraba izmantošana dažādos procesos, dažādās nozarēs, un mums ir jānosaka arī aizliegumi, kurās jomās uh, e, dzīvesudraba vairs nedrīkst izmantot. Protams, Eh, tiek daudz runāts par iespējamām aizstājēju vielām, par alternatīvām dzīvesudrabam. Mēs pie tā, protams, ļoti aktīvi strādājam un mēs mēģinām uh, eh, dzīvesudrabu izmantošanu samazināt līdz minimumam. Visai ilgu laiku mums pateicoties dzīvesudrabā uh, stratēģijai mēs esam samanizinājuši šīs vielas patēriņu, tika aizliegts to izmantot arī raktuvēs. Un Eiropā samazinās dzīvesudraba izmantošana, tagad eh, tiek izmantots 200 eh, tūkstoši tonu gadā, bet jāsaka, ka apjoms aizvien samazinās, ja mēs runājam par visu pasauli Mēs runājam par 250 tūkstošiem tonu gadā. Un mēs runājam par to, ka hlora alkalīda industrijā nozarē joprojām izmanto visvairāk dzīvsidraba. Un, protams, joprojām mēs nevaram aizliegt dzīvesudrabu izmantošanu pilnībā, bet tiek veiktas ļoti rūpīgas kontrolas, pastāv normas. Uh, E, industriālo emisiju direktīvā, un tur ir runāts arī par dzīvesudrabu. Dzīvesudraba šūnu izmantošana ražošanas procesos varbūt nav pati veiksmīgākā, un tādēļ ir jāstrādā pie alternatīvu meklēšanas. Un nozare Eiropā, nozars pārstāvi ir uh, apņēmušies no šādas tehnikas atteikties pilnībā 2020. gadā. Sanātāk zīvesudrabu izmanto tikai ļoti specifiskās jomās. Piemēram, zobu, zobārstniecībā plombēs, bet Bija daudz pretrunu runājot par uh, amalgām plombām, kas tiek uh, joprojām izmantotas zobārstniecības kabinetos. Bija arī daudz un dažādu viedokļu, un komisija ir apņēmusies veikt neatkarīgu pētījumu, lai varētu analizēt visas. Uh, sekas, ko uz vidi un cilvēku veselību atstāja um, mm, dzīvesudraba izmantošana plombās. Īstenībā jūsu jautājums uh, nāk īstajā brīdī. Nākamā nedēļa, 28. martā, komisija gatavē tikšanos ar visiem interesantiem, lai iepazīstinātu ar pētījumu rezultātiem. Un mūsu darba dokumentā, kas uh, jau ir jūsu rīcībā, jūs esat iepazinusies ar tādu pirmo pētījumu rezultātu uzmetumu. Es jums gribēju atgādināt, ka Pasaules veselības organizācija aizvien iestājas par tādu dzīvesudraba patēriņu samazināšanu, bet nerunā par pilnīgu atteikšanos no dzīvesudraba. Un, protams, mums ir jāsaprot, kamēr nebūs uh, attiecīga alternatīva, mēs pilnībā nevaram no dzīvesudraba izmantošanas atteikties. Uh, Ja mēs runājam par uh, ogļu termostacijām, protams, tur rodas divsudraba emisijas, bet atcerēsimies, ka visas šīs termostacijas ievēro uh, tām vismaz ir jāievēro industriālo emisiju direktīvā atrunātais un ir jāizmanto filtri, lai šīs emisijas varētu ierobežot. Un, protams, uh, dalību valstīm ir jāprūpēs par attiecīgu īstenošanu ir jāpadomā, kā ierobežot uh, dzīvesudraba emisijas un tās samazināt. Man šķiet, ka man izdevās atbildēt uz visu um, deputātu jautājumiem, un kad mūsu rīcībā būs vairāk skaitļu par uh, dzīvesudraba izmantojumu visā pasaulē, mēs tos nosūtīsim jūsu komitejas sekretariātam. Liels paldies! Paldies! Lanko kundzei! Paldies, ka jūs mūs iepazīstinājāt ar pēdējā laika notikumiem. Un, protams, kā likumdevējiem mums tas ir ļoti saistoši un noteikti mēs jūs atkal redzēsim kādreiz mūsu rindās. Tagad esam noslēguši darbu pie 19. darba kārtības punkta un turpināsim ar 20.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 raportőr beszélhet. Oké. Okay. Nos, tisztelt kollégák, Gróta elnök úr engem bizott meg, hogy helyettesítsem. Kolēģi, Grotas kungs teica, lai es turpinu vadīt sēdi viņa vietā, viņš diemžēl vairs nevarēja piedalīties mūsu sanāksmē. Mums ir jāaplūko tikai viens vienīgs darba kārtības punkts sistēmā siltumnīcas efekta gāzu kontrolēji un informācijas sniegšanu dalību valstīs un Eiropas Savienībā. Jā, nu ļoti skaists garš nosaukums. Un es domāju, ka šis ir pietiekami apjomīgs temats. Bas Aikhauts ir referents, došu viņam nekavējoties vārdu, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman, and indeed it's a long... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, man jāpiekrīt, ziņojuma nosaukums ir visai garš. Jā, mēs jau ilgu laiku esam runājuši par klimatu. Un šis uh, dokuments ir saistīts ar um, siltumnīca efekta gāzu monitoringu. Un mēs esam paredzējuši aizstāt 2004. gada lēmumu ar šo jauno lēmumu. Uh, un mēs varētu teikt, ka 90% no komisijas priekšlikuma aizstās vecāku priekšlikumu. Tādēļ eh, mums taču bija nepieciešams aktualizēt šo likumdošanu un Tas viss nav pārāk sarežģīti, mēs runājam par monitoringu, bet tas ir pietiekami nozīmīgs priekšlikums, jo galu galā ir nepieciešams iepazīties ar datiem, tie ir jāsalīdzina un mums ir jāsaprot, vai mēs vispār paši varēsim sasniegt nospraustos klimata mērķus, par ko vienojāmies 2008. gadā. Protams, ir arī starptautiskas sais, saistības un ir jāparūpējas, lai dalību valsts tur doto vārdu. Tādēļ komisija veica dokumenta aktualizāciju un parlaments šeit ir līdz likumdevējs. Mums ir jāvienojas par regulu. Kas ir paši būtiskākie mērķi, būtiskākās prioritātes? Komisija mūs ar to varbūt nedaudz vēlāk iepazīstinās, bet es jau varu jums nedaudz pastāstīt tagad. Tā tad mēs gribam, lai dalība valsts varētu labāk īstenot klimatu un enerģijas paketi, par ko vienojamies 2008. gadā, ir jāuzlabo datu caurskatāmība un uh, salīdzināmība un ir jāgarantē, ka dalība valstis ņem vērā starptautiskās monitoringa un uh, informācijas sniegšanas saistības, uh, atbalsta arī attīstības valstis un ir jātīsta jauni klimata pārmaiņu instrumenti. Nu, tieši galvenokārt šo iemeslu dēļ esam pārskatījuši šo dokumentu. Es kā referents pilnībā atbalstu nospraustos mērķus, ko piedāvā Eiropas komisija. Uh, Tātad mēs atbalstam galveno komisijas priekšlikuma kodolu, bet Protams, es esmu referents, un referents bieži vien pakļaujas kārdinājumam, piedāvāt grozījums, un mēs gribam uzlabot eh, monitoringa normas dalību valstīs. Es ceru, ka kolēģi mani atbalstīs, un esmu arī intriģēts uzklausīt jūsu viedokļus. Trīs galvenās jomas, kurās eh, komisijas priekšlikumu vajadzēs pēcināt. Uh, Manuprāt, pirmām kārtām tiek runāts par klimatu un enerģētikas paketes īstenošanu, bet varētu arī uh, uzlikt stingrākas uh, informācijas sniegšanas prasības, jo mēs runājam par uh, emisiju samazināšanu, bet tāpat ir jāveicina arī atjaunīgo energoavotu izmantošana. Līdz ar to šīs atskaitīšanās saistības ir jāuztver pietiekam nopietni, cik daudz dalību valstis patērē enerģijas, lai varētu īstenot tos mērķus, kas notiek klimata un enerģijas paketē. Otrām kārtām ir Kankunas vienošanās, un mēs pieprasām, lai arī attīstības valstis eh, izstrādā zemu emisiju ekonomikas stratēģiju. Un ir jāparūpēs, lai tās stratēģijas, ko ir jāizveido dalībvalstīm saskaņā ar Kankūnas vienošanos, šīm stratēģiem ir jātiek saskaņotām ar zemu emisiju, zemu oglekļa uh, ceļa karti, par ko vienojāmies pagājušajā nedēļā, un tur arī nospraudām galvenās vadlīnijas. Un tā tad ir jāsaskaņo šīs pieņemtās stratēģijas dažādu vienošanos ietvaros arī ilgtermiņā. Treškārt, ja mēs runājam par jūras transportu. Nav nekāds noslēpums, ka par to mēs runāsim aizvien vairāk uh, tuvākajā laikā, un mēs runājam par jauniem klimata pārmaiņu instrumentiem, kas ir veltīti tieši jūras transportam. Tādēļ ziņojumā es arī piedāvāju dažas izmaiņas regulā, lai varētu parūpēties uh, par to, ka dalībvalstu stratēģijas varēs uh, palīdzēt samazināt emisijas, kas rodas arī jūras transporta dēļ. Un tie ir mani priekšlikumi, varbūt es piedāvāšu vēl kaut ko, bet eh, šie ir trīs eh, galvenie vaļi, uz kuriem turas mans priekšlikums, tātad, ko es gribu, ar kuriem es gribu papildināt eh, komisijas dokumentu. Mums ir jārunā arī par ETS nesto peļņu. Uh, Jo ETS direktīvā, ko pieņēmām 2008. gadā, mēs noteicām, ka vismaz 50% no peļņas ir jāizmanto, lai attīstītu zemo emisiju tehnoloģijas. Un tāpat gribēju teikt, ka ir jābūt pietiekam augstam caurskatāmības līmenim, lai dalību valstis uh, tur doto vārdu, uh, ko tās uzņēmās, uh, pieņemot direktīvu 2008. gadā. Tātad tie ir galvenie jautājumi, kam pievēršos savā ziņojumā. Es ar lielu nepacietību uzklausīšu ānu referentus un, protams, arī citus deputātus. ziņojumu, pie ziņojuma nenācās strādāt pārāk ilgi, tas bija tehniskas dabas, tādēļ es esmu gatavs pieņemt vairākus grozījumus, lai varētu arī parūpēties par uh, ātru darbu komitejā, lai mēs varētu bez problēmām nobalsot, un, protams, es arī iepazīšos uzmanīgi ar jūsu grozījumiem. Gaidu, mm, ar, ar prieku uzklausīšu, kas jums sakāms. Paldies! Elsőként az árnyékjelentés tevők közül Elizabeth Gardini. Paldies! Elizabeta Gardini, viņa ir pirmā ēna referente. Sì, grazie. Eh, cercherò anch'io di essere rapida. Eh, è un... Paldies, eh, es varu runāt ātri. Es domāju, ka visaram piekrist pamata mērķiem, kādi ir e, šim priekšlikumam, nu, tā ir, kā mūsu kolēģis teica, ka mēs e, runājam par monitoringu. Mēs runājam par konkrētiem datiem, precīziem datiem, kas ir ļoti svarīgi, lai palīdzētu valstīm e, īstenot šo te pakotni. Un tas ir arī šī dokumenta mērķis par ko mēs arī varam vienoties. Bet eh, izlasot dokumentu punktu pa punktam, man likās, ka tur ir dažas teksta daļas, par kurām vēl vairāk vajadzētu padomāt. Citādāk eh, pastāvēs risks, eh, ka varētu notikt pārklāšanās un ka rezultāti būtu nekonsekventi ar citiem monitoringa mehānismiem. Līdz ar to iespējams mums vajadzētu iet tālāk uz priekšu mūsu veicamajā darbā. Es vēlētos minēt dažas lietas, par kurām mēs varētu padomāt un nākamnedēļ laikā arī pastrādāt. Piemēram, saistībā ar attīstības stratēģiju un zema oglekļa līmeņa pienākumu dalību valstīm, tad par pienākumu izstrādāt eh, šādu stratēģiju. Un eh, ziņot eh, par šo stratēģiju komisijai gada laikā pēc regulas stāšanās spēkā. Tomēr mums nav neviena kopienas tiesība akta, kurā būtu noteikti šāds pienākums. Startautiskā līmenī mums nav nekas, kas atspoguļotu šādas stratēģijas saturu. Protams, ir konvencija par klimata izmaiņām. Un tāpēc man liekas, ka mums vajadzētu atsaukties uz to, kas tiek uh, nolēmts starptautiskā līmenī, tad, kad mēs uh, lemjam par nacionāliem jautājumiem, lai tas viss sajiet kopā. Mēs nevaram paši uh, uz savu galvu rīkoties. Un tas pats attiecās arī uz citām jomām. Tad, tad eh, neiedzinoties monitoringa mehānismu detaļās, tajās, kas attiecās uz jūras vidi. Man liekas, ka mums ir eh, jāiedziļinās konkrētos aspektos. Mēs nevaram visu atstāt pašplūsmā. Un attiecībā uz informāciju par klimatu izmaiņām situācija ir diezgan līdzīga. Dalībvalstīm tiek pieprasīts izstrādāt eh, datus nacionālā līmenī, un tas eh, šobrīd dalībvalstīm ir kļuvis eh, par administratīvo slogu. Ar to ir saistītas izmaksas un tur vajadzētu novērtēt ietekmi. Un arī šis jautājums mums ir jāplūko. Tas pats attiecās arī uz finansu un tehnisko atbalstu attīstības valstīm. Datus parasti ir jāsniedz katru gadu, nevis reiz divos gados. Tas viss rada administratīvo slogu, un es domāju, vai tas tiešām ir vajadzīgs vai mums ir nepieciešams pārslogos šos mehānismus. Un visbeidzot, liela problēma ir pārklāšanās. 20. pantā ir minēts tātad, šis nacionālais atskaits pārskats, un tas ir svarīgs saistībā ar pārklāšanos. Komisija ierosina iekšēju Eiropas Savienības procedūru, kura būs paralēla procedūra tam, kas tiek veicināt starptautiskā līmenī saistībā ar oglekļa līmeņa samazināšanu. Un mums ir jāievieš lielāka konsekvence, ja tas nebūs, tad mēs tikai varam iedomāties, kādas būs sēkas. Un ņemot vērā referenta pūliņus, mēs varbūt varētu skatīties, kā mēs varam uzlabot savu darbu. jo sevišķi saistībā um, ar direktīvu par atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Iespējams, šajā sakarā mēs varam kaut ko pasākt. Jo pastāv nopietns, nopietns pārklāšanās risks nacionālajā līmenī. Un mēs tiešām vēlamies visu vienkāršot. Mūsu problēma Itālijā ir tāda, ka mums ir ļoti sarežģītas likumdošanas procedūras un ir ļoti sarežģīti atgriezties un kaut ko izmainīt visā šajā procesā. Un tas arī nav pareizais veids, kā strādāt. Jo sevišķi, ja ir jauni mērķi, mums ir jāzina, eh, kā tie tiks eh, īstenoti, un mums tas ir jāapdomā, jāapsver, jo mēs eh, nevēlamies aizstāt uh, mehānismu, kas ir pilnīgi jauns. Un tā ir mūsu problēma. Vēlos atgādināt, ka uh, vislabākais variants uh, var būt mm, mums nelabvēlīgs. Mums ir nepieciešams kaut kas tāds būtu efektīvs un pārskatāms. Paldies! A következő árnyékjelentőstevő a szocialisták részéről úr. Paldies. Szocialistu árnu referente. Så mycket. Eh, de internationella... Paldies. Startautiskās klimata sarunas ir risinājuši jautājumu par to, kā var novērtēt eh, paveikto. Pa lai mēs varētu redzēt, ka cilvēki, kuri ir parakstījuši nolīgumus, ka viņi tos tiešām īsteno un īsteno solīto. Eh, par šo jautājumu ir bijuši daudz konflikti. Daudz lielu valstu starpā, kā mēs zinām. Un līdz ar to ir svarīgi lai Eiropas Savienībā mēs eh, censtos kļūt par paraugu attiecībā uz rezultātu novērtēšanu. Un lai mēs parādītu, ko mēs eh, tiešām darām, lai panāktu mūsu mērķus. Un es domāju, ka tas var nozīmēt daudz attiecībā uz uh, valstu rīcību. Mums ir nepieciešami izmērāmi dati, Un mums ir jābūt arī ļoti atvērtiem attiecībā uz to, ko mēs uh, novērtējam un kādā veidā mēs to darām. Es domāju, ka mums ir jākļūst par paraugu. Un es domāju, ka priekšlikums ir labs. Tātad priekšlikums, kuru ir iesniedzis referents, un kā jau viņš teica, eh, šis te dokuments ir diezgan tehnisks, tomēr tas ir arī ļoti svarīgs, tāpēc, ka tam tiešām ir sakars ar klimata politikas uzticamību. Un nav svarīgi, cik eh, brīnišķīgs lēmums mēs eh, pieņemam Eiropas eh, parlamentā un Eiropas Unībā vispār attiecībā uz lielām ambīcijām. Ja mēs nevaram parādīt, kā mēs sasniedzam izvirzītos mērķus, līdz ar to šis ir ļoti svarīgs tehnisks ziņojums. Un, protams, kā ēnu referenta arī centīsies dot savu ieguldījumu. Tomēr es uzskatu, ka mūsu referents jau ir veids ļoti lielu darbu, un viņš ir ņēmis vērā šo te ideju par atjaunīgo enerģiju. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka mēs runājam arī par enerģētikas politiku uz kuru ir jāatsaucās attiecībā uz paveikto, izmantojot datus un skaidrus, un tas ir ļoti svarīgi, lai arī e, jūras transports būtu iekļauts. Jo mēs e, šobrīd uh, īstenojam jūrniecības or, or, organizācijas lēmumu attiecībā uz sēra emisijām. Tātad attiecībā uz um, da, eh, degvielu, kur satur sēru tieši jūras transportā. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai būtu izstrādāta laba sistēma un rezultāti tiek kvalitatīvi novērtēti. Un tajā pašā laikā, protams, mēs nevēlamies eh, nevajadzīgi visu sarežģīt. Mums ir nepieciešama skaidra mērījuma. Mēs eh, nevēlamies kaut ko darīt tikai tāpēc, lai parādītu, ka esam gudrāki kaut ko darot. Tā nav pareizā attieksme. Ja mēs tiešām vēlamies kļūt par paraugu eh, citām pasaules eh, valsts daļām attiecībā uz to, kā mēs izvērām klimata politikas rezultātus. Un tad, tad mums ir jārīkojas skaidri, lai mēs nu, garantētu savu uzticamību. Következő hozzászólónk és árnyékjelentéstől. Paldies. Nākošais runātājs - Kris Deivis. Un eh, acīm redzot, citu ēnu referentu vairs nav. Eh, tātad vārds Krisam Deivisam. Eh, paldies. Šī informācija, kas mums ir sniegta, manuprāt, ir precīza. Mēs te varam uzticēties. Tā nav Uh, sagrozīta. Visi šie aspekti ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs gribam uzticēties uh, sarunās globālā mēloga, mērogā un arī sarunās starp dalībvalstīm un, protams, arī uh, aprējot emisiju tiesniecības sistēmu. Tāpēc es atbalstu komisijas priekšlikumus un vienīgais jautājums, kas man patiesi ir, jo man ir zināmas bāžas par uh, um, Gardīnī kundzes teikto par pārklāšanos un birokrātiju. Runāt par referentu ierosinājumiem. Komisija, komisijai ir tiesības, eh, ir likumdošanas iniciatīvas tiesības, un tādā gadījumā, strikti runājot, nevarētu būt priekšlikumi, kas pieļauj kaut kādas ziņošanas sistēmas, uh, Eiropas valstīs par klimatiskajām izmaiņām, jo tādā gadījumā it kā tiek atvērta šī Pandoras lāde. Es gribētu dzirdēt komisijas uh, viedokli par uh, dažiem uh, punktiem, ko referents ir iekļāvis 18. grozījumā, piemēram, punktā tiek izteikts aicinājums attiecībā uz atjaunīgiem energoavotiem. Jā, protams, bet vai mums tas ir vajadzīgs šeit, šajā dokumentā? Es jau domāju, ka mums šī procedūra ir kaut kur citur. Ja nē, tad jā, protams, es atbalstu referentu. bet manuprāt, šeit varētu būt uh, pārklāšanās. Grozījums numur 20, kurā runa par emisijām no jūras transporta. Tur atkal ir elementi. Nezinu, vai tie ir nepieciešami, vidējais ātrums, pārvietojoties starp ostām, piemēram, un tur ir minēts, un arī atbilstība dažādiem, dažādām regulām noteikumiem. Es nezinu, kurš šādā gadījumā gatavos informāciju šādu veidu kontrolē. Ja mēs to darīsim efektīvā un pēc iespējas mazāk birokrātiskā veidā. Uh, Un 28. grozījums. Referents aicina informāciju par to, cik lielā mērā dalību valstu rīcība ir izmaksu ziņā efektīva un atbilstoša klimata izmaiņu mērķiem. Politiskā ziņā es nezinu, kā to dalību valsts varētu izdarīt. Tas varētu būt diezgan tā mūsinoši dalību valstīm veikt šādu aktivitāti. Varbūt būtu labi, ja dalību valstīm mēs to prasītu, lai tās to dara, bet neesmu šeit pārliecināts, neesmu drošs, vai es balsotu par vai pret šo grozījumu, un es gribētu saņemt komisijas viedokli par šo grozījumu. Természetesen a bizottság véleményét is meg fogjuk ismerni. Előtte Jā, protams, mēs uzklausīsim komisijas viedokli, bet tomēr vēl ir pieteikušies trīs deputāti, kas gribētu izteikties. Uh, Vai vēl kāds gribētu runāt par šo ziņojumu? Ja nē, tādā gadījumā mm, mēs rēķinamies, cik mums runātāji prodīkungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšstādātāji. Eh, oh, Dokumentu, perché, e, e... Šis dokuments ir ārkārtīgi svarīgs. Klimata politika, protams, ir ārkārtīgi būtiska. Pirmām kārtām es gribētu uzsvērt to, ka mums ir pilnīgi obligāti jāaktualizē savus monitoringa instrumentus. Un šeit es īpaši domāju vides drošības eh, globālu monitoringu. Mums ir nepieciešama detalizēta aina par situāciju visā pasaulē, tā lai mēs zinātu, no kurienes rodas, no kurienes nāk emisijas. Tas ir savukārt saistīts ar uzticamiem un uh, reāliem datiem par siltumnīca efektu gāzēm, kas uh, nonāk atmosfērā. Gribētu uzsvērt, ka satelītu izvietošana jāsadz no Eiropas Savienības budžeta, to nevar atstāt vienkārši dalību valstu labās gribas ziņā. Tā ir infrastruktūra, kas ir pilnīgi neatņemama šī darba sastāvdaļa, ja mēs gribam gūt pilnīgu ainu par siltumnīca efektu gāzu koncentrāciju. Un lai mēs attiecīgi šo jautājumu varētu risināt, kā mēs to darītu, tajā gadījumā, kad, tajos gadījumos, kad no skursteņiem izplūst dūmi. Es gribētu aicināt komisiju nodrošināt, ka šī neatņemam svarīgā infrastruktūra tiek nodrošināta, radot pēc iespējas mazāku slogu uz dalību valstīm. To varētu, piemēram, izmantojot kādu specializētu aģentūru, kura varētu Uh, nostādīt vienlīdzīgus noteikumus dalībvalstīm un visām pārējām pasaules valstīm šādu darbu veikšanai. Paldies! Uh, Gosie kungam un pēc tam Zēber kungam vārds. Sīvā. Jā, tas sakam. Oui, merci, monsieur le président. Am... Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu uh, pateikties referendam. Uh, un pievienoties eh, jautājumiem, eh, ko uzdev iepriekšējie jautātāji, saka Košķierkungs. Jo ir nepieciešams nodrošināt homogēnitāti starp to, ko mēs darām Eiropā un ko darām starptautiskā mērogā. Protams, nevajag sarežģīt, bet uh, gluži otrādi varbūt vienkāršot, bet tāpat laikā padarīt visu sistēmu uzticamāku. Uh, tas ir jautājums, ko es uzdodu uh, gan referentam, gan komisijai, kuru noteikti izteiksies. Uh, Tas viss saistās ar suverenitātes jautājumu, jo ir valstis eh, ne Eiropas Savienībā, jo Eiropas Savienībā dalību valstīm ir jau šis pieredums nodot kaut kādu nacionālās suverenitātes daļu Eiropas Savienībai, un tā tad ir tādas uh, eh, struktūras kā Eiropas komisija un Eiropas Savienības līmenis, kas uh, mūs konsultē, kā dalību valstis dod padomus, bet, uh, piemēram, ir citas valstis, austrumu reģionu valstis, kuras eh, varbūt nepieņem šādu nostāju. Labi, jūs nākat klājā ar deklarācijām, bet tas, vai, vai tas viss ir uzticami? Es šeit minēju, piemēram, kādu austrumu valsts, bet tās varētu būt jebkuras citas valsts pasaulē, kuras varbūt nav gatavas šo suverenitāti daļai nodot citam. Un rodas vēl viens jautājums, kas ir daudz tāds smagāks. Es uh, pats to esmu piedzīvojis, esmu bijis dažādās uh, kop sanāksmēs klimata jomā, ir uh, zinātniski ziņojumi par. Uh, siltumnīca efektu gāzēm, emisijām katrā dalību valstī un tā tālāk. Mums ir bāzes dati. Pieņemsim, ka tie ir uzticami, bet COP sanāksme klimata jomā, tā principā ir tāds kā politiskais tirgus, jūs jau to zinat, neskatoties uz to, ka ir deklarācijas par katras valsts emisijām, katru reizi ministri un valstu vadītāji saka, labi, nu, bet ziniet, mēs uh, parakstīsim politisko deklarāciju, piemēram, Kopenhāganā, un uh, varbūt nedaudz grozīsim Kyoto protokolu, bet mēs gribam simt 50 tūkstošu tonnu, Uh, vēl papildus emisijas, pieņemsim, Krievijas gadījums tāds bija. Uh, 90. gadā mūsu situācija nebija tāda pati kā šodien, un neskatoties uz uh, to zinātnisko precizitāti, kad mums ir jāievēro, tomēr tā ir tāda politiska tirgošanās, un, uh, diemžēl, tā vairs nepakļaujas zinātniskiem nosacījumiem. Šai ziņā, jā, es saprotu, protams, ir grūti, bet uh, Varbūt, ka referents vai komisija varētu norādīt, tā teikt, no Eiropas Savienības, no Eiropa padomas puses to mūsu draugiem, kaimiņiem, kas, piemēram, ir parakstījuši jau Kieto protokolu. Elnézést az előbbi kis kalamajkáért, de... Es atvainojos, saka priekšsēdātājs, izrunājot jūsu uzvārdu. Vārds tagad nākošam runātājam. Zēberkungs, paldies! Jā, nu labi, tā var gadīties. Tas nekās es kādreiz arī citu uzvārdus īsti labi nesaprotu. Jā, šis ziņojums, kas mums ir piedāvāts, ir ļoti ambicios un īstenībā, nu, te ir pat trāpīts nevis desmitniekā, bet varētu pat teikt eh, divpadsmitniekā, un es zinu, ka Bass ir ļoti dinamisks klimata politiķis, nu, varbūt brīžiem pat pārāk dinamisks, bet mums ir jāmēģina uh, izveidot monitoringu sistēmu, kas darbotos arī starptautiskajā arēnā. Protams, Eiropa varētu kalpot par tādu modeli, paraugu, bet uh, tas, ko piedāvā BAS, ir pārāk ambiciozi, un uh, gan komisija, nu, diez vai varēs visu to izstrādāt, kas ir piedāvāts šajā ziņojumā, un tas, ko mums piedāvā bas, šī korsete ir pārāk detalizēta. Un te ir runāts arī par tādām jomām, kas pagaidām vēl nav iekļauts likumdiešanā. Ja es iepazīstos ar atsevišķiem grozījumiem, nu, tā, tās ir tādas pārāk uh, nereāls vēlmes, arī runājot par 2020. gada ceļa kārti. Mēs te runājam par uh, konkrētiem mērķiem, un uh, ne viss, kas ir iekļauts šajā ziņojumā, ir uh, tāds loģisks un jēgpilns. Nu, īstenībā viss, kas jau kad ir ticis pieņemts un domāts klimata politikā, ir iekļauts šajā ziņojumā, bet tas nav atbilstoši. Ir sevišķi domājot par mērķiem līdz 2020. gadam, mēs jau nevaram garantēt, ka tas viss tiks arī pareizi īstenots. Uh, Jā, protams, mums ir jābūt arī pietiekam daudz informācijai, lai mēs varētu būt spēcīgāk vedot sarunas ar, ar trešajām valstīm. Bet Jā, protams, mēs saprotam, ka ziņojumā nevar visu iekļaut. Tagad jau nav Ziemassvētka, kad mēs viens otru apdāvinām, bet eh, kaut kas te ir tomēr arī izlaists. Un ja mēs runājam par privātiem, privātām investīcijām eh, ceturtajā grozījumā, lai cīnītos pret klimata pārmaiņu radītajām sekām, nu tas ir tomēr pārāk riskants pasākums. Domāju, tam te nav vietas. Tālāk runājot arī par uh, intelektuālā īpašuma aizsardzību, nu mums taču vajadzētu būt pietiekam loģiskiem un uz visu raudzīties pietiekam augstasinīgi, arī runājot par jūras transportu. Ir taču arī uh, jūrniecības organizācijas nolēmumi, un uh, mums, mēs tos varbūt varam papildināt, bet nevajag visu mēģināt aizstāt par katru cēnu. Es noteikti iesniegšu vairākus grozījumus lai atgrieztu basu atkal uz zemes un pie realitātes. Šķi, man ir tagad jādod prom, es ļoti atvainojos, diemžēl nevarēšu uzklausīt komisijas atbildi. Man ir jādodas uz citu komiteju, tur uzstāsies Patočņika kungs, bet es noteikti ļoti eh, uzmanīgi iepazīšos ar protokolu, lai varētu izlasīt komisijas atbildi. Paldies! Uh. Nem jelezte más eh, képviselőtársunk a hozzász. Paldies! Neviens cits eh, deputāts vairāk nevēlas izteikties, bet tomēr pajautāšu vēlreiz, vai vēl kāds gribētu izteikties. Acīmredzot, nē, esam saņēmuši daudz jautājumus, kas tika uzdoti eh, komisijas pārstāvim. Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, kas atbildēs jautājumiem. Well, thank you. Thank you very much for Paldies, liels paldies, ka uzaicinājāt komisiju, kas ir devuši man vārdu. Paldies arī komitejai. Manuprāt, visi runātāji, ko mēs dzirdējām, dod atbalstu komisijas priekšlikumam. Un arī man vajadzētu sākt kā referentam, norādot, ka šis nav tāds pilnīgi jauns tiesību akts. Mēs veicam monitoringu un ziņošanu kopš 92. gada Tā ka, nu, jau apmēram 20 gadus mēs esam uzkrājuši pieredzi par to, kā veikt monitoringu, un laiku pa laikam mēs uzlabojam monitoringu sistēmas. Mēs to darījām jau vienreiz, pēc tam, kad tika pieņemts Kyoto protokols, un šī tagad ir otrā reize, jo mēs pārējām uz jaunu fāzi. Uh, tuvojoties 2013. gadam, esam apstiprinājuši Eiropas Savienības klimata un enerģētikas tiesību aktu pakotni. Uh, kas nosaka, ka ir atkal nepieciešams zināms izmaiņas dažos pantos. Otrām kārtām starptautiskā līmenī esam panākuši vienošanos, ka jāuzrauga um, uzraudzības, uh, uzraudzība un arī atskaitas uh, kopš Balī tikšanās 2007. Uh, gadā ir atkal um, notikuši tālākas sarunas, tās tika for, veiksmīgi nosnākts Durbānā, tāpat arī uh, Kankūnā darbs veic, vei, turpinājās. Tā visa rezultātā ir nepieciešams dažas izmaiņas tiesību aktos. Un trešām kārtām, protams, mums ir Eiropas stratēģija 2020. gadam ar uh, izvirzītiem mērķiem un uh, atskaitīšanās prasībām, kas arī ir jāiestrādā tiesību aktos. Eh, no komisijas puses mēs arī negribam radīt papildus slogu kādam dalību valstīs attiecībā uz šīm eh, atskaitīšanās ziņošanas prasībām, tāpēc esam veikuši ļoti detalizētu ietekmes izvērtējumu, esam pārdomājuši, cik tas izmaksās ievies šīs izmaiņas un grozījumus, un šīs papildu izmaksas nebūs milzīgas un tās noteikti dalību valsts varētu uzņemties. Es domāju, tāds ir mūsu viedoklis, jo daudzas sistēmas jau ir izstrādātas un darbojas. Daudzos gadījumos pat dati jau tiek vākti dalību valsts līmenī, ja es, piemēram, aplūkoju to, kāds ir finanšu atbalsts attīstības valstīm, bet vienīgais būtu tas, ka tagad šī informācija būtu jāsniedz ne tikai uh, Uh, ECO palīdzības komitejai, bet arī Eiropas komisijai. Tātad šāda veida izmaiņa būtu nepieciešama, lai šādā veidā dotu iespēju Eiropas uh, Savienībai, kas ir Kyoto protokola un citu nolīgumu, dalībvalsts uh, pildīt savas atskaitas sniegšanas uh, saistības. Tas ir ļoti svarīgs moments, ko gribu uzsvērt. Mums Eiropas Savienībai ir arī savas atskaišu saistības uh, starptautiskā līmenī. Uh, un tas arī ir šī tiesība akta pašā pamatā. Mums ir jādara tas starptautiskā līmenī. Tā tad mēs ļoti rūpīgi to visu esam pārdomājuši, lai notiktu pārklāšanās. Tāpēc arī, piemēram, uzraudzīšanas eh, mehānismu lēmumā šajā priekšlikumā jūs neatradīsiet nekādas atsaucas uz atjaunīgajām enerģijām vai energoefektivitāti, jo šīs lietas ir aplūkotas jau citos tiesību aktos, tāpēc no mūsu puses mēs neesam nākuši klajā ar nekādiem priekšlikumiem. Otrām kārtām vēl viens specifisks jautājums par eh, jūras transportu, kas te tika uzdots. Diskusijas šajā jautājumā vēl turpinās um, mūsu pašu dienestos mēs veicam ietekmes izvērtējumus, lai redzētu, kāds būtu loģisks virzības ceļš jūras transporta ziņā, un arī tur ir nepieciešamas ļoti precīzas atskaišas uzraudzības prasības. Šajā gadījumā mēs jau atveram monitoringu mehānismu un norādam, kā kaut kādā konkrētā brīdī nākotnē būs kaut kas jāziņo arī par jūras transportu. Bet tas eh, tad vēlāk tiks eh, noteikts, tas tiks definēts ar primāriem tiesību aktiem, par kuriem lems padoma un parlaments. Tātad tieši kas būs jāziņo. Vēl viens moments. Daudzas detaļas par konkrētu skaitu cipariem, tātad kas būs jāziņo, tas to noteiks deleģētie akti. Līdz šim mums bija tāda lieta kā uh, monitoringa lēmumu piemērošana, bet te būs vēl papildus darbības nepieciešams. Manuprāt, jau tik norādīts, ka starptautiskā līmenī mums uh, pat nav šo detaļu. Tas tā ir, jā, un tāpēc mēs negribētu šīs detaļas iestrādāt vēl tālāk detalizētos tiesību aktos. Mēs jau esam uzņēmušies saistības starptautiskā līmenī, piemēram, eh, ziņot par eh, kaut kādiem finanšu elementu iztrūkumiem vai ko mēs sniedzam kā palīdzību attīstības valstīs, bet eh, Kā tas viss tālāk izvērtīsies, par to konkrēti vēl notiks diskusijas. Mēs izskatīsim šīs detalizētās atskaišu sniegšanas prasības, un tas uh, savukārt uh, tiks uh, eh, ietvers deleģētajos aktos. Tātad mums ir nepieciešams pamatnosacījums, jo pretie gadījumā mums būtu jāatgriežās atkal šeit parlamentā pēc gada, lai prasītu atkal jaunu grozījumu monitoringa mehānismu lēmumā. Un, manuprāt, tas nebūtu um, labākais veids, kā izmantot jūsu darba laiku beigās. Man šķiet bija jautājums par uh, uh, milestones, par šiem uh, izvērtēšanas uh, kritērijiem. Jā, par tiem šobrīd notiek sarunas ar padomi. Uh, par šo jautājumu ir bijis komisijas paziņojums, kurā tiek aplūkots efektīvs tālākas darbības ceļš, bet tas vēl pagaidām padomē nav apstiprināts. Mēs esam atturējušies šajā tiesību aktā, kur ir runa par atskaitēm, izdarīt kaut kādas atsaucas uz to, jo atkal par šo lietu vēl lēmums nav konkrēti pieņemts. Un tā tad vēl šajā konkrētajā jautājumā Šogad runa par ikgadējām atskaitēm. Tātad, kas notiek, kad mēs skatīsimies tālāk uh, uz prognozēm un vai mēs pieturamies pie nolemtā ceļa? ko mēs darīsim uh, Kyoto protokola sakarībā līdz 2020. gadam un ievērojot citas saistības, tā tad tiesība akti jau paredz dalību valstīm prasības veikt prognozēšanu un mēs aicinam to veikt uh, ikgadēji, lai redzētu, vai mēs pieturamies pie nospraustā ceļa vai nē, un vai mums pietiek tikai ar uzraudzību un tādas pāraudzības sniegšanu par to, kādā situācijā ir dalība valsts. Bija vēl viens jautājums par uh, nacionālās situācijas pārskatīšanu Jautājums ir diezgan sarežģīts, jo mums ir tāda lieta, ko mēs saucam par kvalitātes nodrošināšanu, un tā ir prasība no starptautisko struktūru puses. Mums ir nepieciešams veikt iekšēju kvalitātes pārbaudu, un tas ir mūsu uzdevums tīri starptautiskā mērogā. No otras puses notiek starptautiska pārskatīšana, kas notiek, jo apvienoto nāciju ietveros tātad mēs neaizstājam šo pārbaudu ar apvienoto nāciju pārbauda, bet eh, mums ir pienākums nodrošināt, ka dati, ko mēs sniedzam eh, šai starptautiskai pārskatīšanai, ka tie jau ir kvalitatīvā ziņā pārbaudīti. Un tā jābūt saskaņotai darbībai starp eh, Eiropas Savienības vidas aģentūru un nacionālajām pārvaldes iestādēm. Un tas mums ir jādara, lai pildītu arī savas starptautiskās saistības. Manuprāt, esmu atbildējis uz eh, praktiski visiem jautājumiem, kas ir tieši saistīts ar uzraudzības eh, mehānismu lēmumu. Man liekas, bija divi jautājumi, kas eh, ir plašāki. Tas, man liekas, bija jautājums, ko uzdeva Prodikungs un viņa ierosinājuma attiecībā uz GMES tātad globālo vidas uzraudzības un drošības mehānismu, jā, komisija to atbalsta. Tas ir vēl cits monitoringa veids, kas nav virzienā no apakšas uz augšu, bet no augšas uz leju situācijas izvērtēšana, bet par to vēl nav vienošanās starptautiskā līmenī, ANO līmenī. Uh, Bet arī tur mēs varam sniegt papildus informāciju, un šī iemesla dēļ es domāju, ka dalība valsts un komisija ir nolēmušas uh, pieņemt šo ceļu, bet tas ir ārpus šī konkrētā tiesību akta tvēruma. Un pats beidzamais uh, jautājums, ko grib atbildēt, bija komentārs par uh, suverenitātes nodošanu. Domāju, ka tiesība akts, kas ir jums priekšā, tas neprasa, lai notiktu kaut kāda suverenitātes pārnešana no dalībvalstīm uz Eiropas uh, Savienību. Tas vienkārši prasa e, dalībvalstīm ziņot, atskaitīties Eiropas Savienībai, kas nebūtu nav tas pats, kas suverenitātes nodošana. Suverenitātes jautājumi vienmēr tiek uzdoti, kad e, runa ir par monitoringu, par to, kādus datus dalībvalsts sniedz, kādu līmeņu caurskatāmību jānodrošina. Viss, eh, kas šeit ir ierosināts caurskatāmības ziņā, par to jau ir bijusi vienošanās starptautiskos fórumos, par to esam vienojušies uh, citu tiesību aktu ietvaros Eiropas Savienībā, tā ka šīs konkrētais tiesību akts vēl tikai nostiprina to, lai mums būtu uh, monitorings, uzraudzība, atskaitīšanās pārbaudas un lai uh, Tādā veidā mēs būtu droši par esošo tiesību aktu īstenošanas izpildi. Ar to es arī varu noslēgt savu atbildu uz jautājumiem, un uh, es gaidīšu tālāk diskusiju attīstību turpmākajās nedēļās. Un ceru, ka process tiks noslēgts pēc iespējas ātrāk, jo 2013. gada janvārs vairs nemaz nav īpaši tālu. Paldies! Én is megköszönöm igazgató úrnak a részletes és kimerítő válaszait. Most már csak egy... Paldies ģenerāldirektora kungam par ļoti izsmeļošajām atbildēm. Viens kolēģis vēl grib izteikties. Mūsu referents. Viņš grib atbildēt, lūdzu. Eminent. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem ēnu referentiem un visiem pārējiem par jūsu komentāriem. Paldies arī komisijai par atbildēm. Nu, es uzzināju, ka jūs varat būt pārāk dinamisks politiķis. Nu, Zēberkungs, es to uzskatīšu par komplimentu. Paldies! Manuprāt, Eiropas līmenī ir nepieciešams ieviest kaut kādu dinamiku. Tālāk atbildot uz kolēģu komentāriem, es patiešām. Uh, ar nepacietību gaidu nākamās tikšanās ar mūsu ēna referentiem, lai strādātu pie kompromisu grozījumiem. Bet es gribēju pateikt, ka mums Eiropas Savienībā un dalību valstīs ir konkrētas saistības, ko paši uzņēmāmies. Savādāk nebūtu arī Kankūnas nolīguma. Tādēļ mums ir jātur dotais vārds, ir jāizteno zemu emisiju stratēģijas un, protams, ir nepieciešama arī informācija, kā to, padarī, kā to paveikt vislētāk un tam nav nekāda sakara ar dinamiku. Mēs vienkārši gribam, lai ekonomika arī norisinātos pēc skaidrākiem spēles noteikumiem. Ja jūs iepazīsieties ar komisijas zemoemisiju ceļa kārti, un to pieņēma parlaments un 26 dalība valstis, un izmaks efektīva pieeja patiešām varētu būt liels ieguvums. Klausoties Rihardā Zēberā, nu es nezinu, ka mēs, man ne, neliekas tāds iespējas, ka mēs esam bijuši pārāk um, ambiciozi. Tas viss ir tikai loģiski. Tālāk, ja mēs runājam par uh, atjaunīgiem energoavotiem un efektivitāti, mēs negribam paaugstināt birokrātiju. Iepazīstoties ar ietekmes izvērtējumu, varam redzēt, ko tas viss nozīmē. Mēs nerunājam par milzīgu birokrātisko slogu. Tie ir dati, kas ir pieejami tā vai tā. Uh, Vienkārši vajag paplašināt klimata paketes aptvērumu. Informācija jau kaut kur atrodas, bet tā ir jāapkopo, tā nav harmonizēta. Un mēs varam parūpēties, lai beidzot tā tiktu apkopota pateicoties likumdošanai. Klimata ģenerāla direkcijas pārstāvs runāja tikai par siltumnīcas efekta gāzu samazināšanu. Protams, Informācija ir apkopota, un uh, citiem uh, ģenerāla direktorātiem to ir rīcība arī ir pietiekami daudz vērtīgas informācijas. Jurostāt dati, nu visu to uh, informāciju mums sniedz dalību valsts, un varbūt beidzot vajadzētu informāciju apkopot un sakārtot, runājot par jūras transportu. Protams, mums ir nepieciešams daudz informācijas, lai varētu būt. Uh, pietiekam droši, ko tad darīt šajā jomā. Un ja mēs runājam par eh, zinātniskajām konsultācijām, mēs jau esam iepazinušies ar pietiekam daudziem rādītājiem, un zinātnieki teica, ka tie ir izšķirīgi svarīgi, lai mēs beidzot varētu sākt rīkoties. Es esmu gatavs ar kolēģiem diskutēt eh, par to, kāda rādītāja arī jums šķiet svarīgi. Nu, varbūt nevajadzētu pārāk kavēties un arī nevajadzētu ļaut komisijai kavēties ar politisko stratēģiju pieņemšanu. Šī ir likumdošana, kas aizstāja jau esošu likumdošanu, un uh, mēs jau 20 gadus uh, Turpinām novērošanu, kā teica Artūrs, mēs nevienam neatņemam suverenitāti, ne dalību valstīm vajag atskaitīties ES priekšā, lai mēs varētu garantēt harmonizāciju un to, ka Eiropas Savienība kā vienots vesels var turēt doto vārdu, kas uh, ir pausts starptautiskā līmenī. Protams, ir ļoti daudz informācijas, tā kaut kur ir uh, fragmentizēta, bet to vajadzētu apkopot, un tad mēs varēsim būt arī pārliecinošāk uz starptautiskās skatuves. Un mums arī nepieciešams uh, vairāk informācijas, lai varētu pieņemt uh, politiskās vadlīnijas nākotnē, piemēram, jūras transporta jomā. Es dzirdēju jautājumus, uh, bija kolēģi, kas mani atbalstīja, piemēram, Ulfskogs kundze. Uh, Un mums vajadzētu parūpēties, lai mūsu pozīcijas būtu pietiekami spēcīgas, lai mēs atrastu pareizo sajaukumu starp labu, harmonizētu informāciju, izvairoties no liekas birokrātijas, bet uh, informācija ir jābūt tādai, ar kuras palīdzību mēs uh, varēsim realizēt savus mērķus, proti zememisiju uh, tautsaimniecību. Un mēs nevis tikai to apņēmāmies, teiksim, um, pašmērķa vārdā, nē, mēs devām solījumu starptautiskā līmenī, Kankūnā, kā visa Eiropas Savienība, kā viena iesaistītā puse. Un tas ir jādara harmonizētā veidā, eh, izmaksu efektīvā veidā un. Uh, Es uh, gaidu nākamo komisijas reakciju. Domāju, šī nav pirmā reize, kad mēs kā parlaments lūdzam, lai komisija ir nedaudz ambiciozāka. Protams, ir jābūt, jāiesaistās arī diskusijās ar citiem ģenerāldirektorātiem. Mums jau nav, tā nav mūsu loma tagad um, uh, sazināties ar citām ģenerāldirekcijām. Mūsu loma, mūsu uzdevums ir pieņemt labus politiskus lēmumus. Paldies! Oh. Én is köszönöm. Tisztelt kollégá! Paldies referentam, galudātie kolēģi, godātās kolēģis. Novēlu jums turpmāk panākumus, strādājot pie ziņojuma. Un gribēju jums nosaukt arī datumus. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 28. martam, balsosim 30. martā un Un šķiet eh, par to spriedīsim jūlija plenārsēdē. Tā tad pēdējā plenārsēde pirms vasaras brīvdienām. Nākamās sanāksmes notiks 25. un 26. aprīlī no 9.00 jau pēc lieldienām. Novēlu jums ražīgu darba cēlienu un atpūtīties. Paldies!